Dear friends, ladies and gentlemen, good afternoon. Labdien, dāmas un kungi. Sāksim mūsu šodienas sanāksmi. Un ceros, ka tuvākajās minūtēs mums pievienosies arī pārējie kolēģi. Šī sanāksme ir svarīga. Vispirms mums vajadzētu pieņemt darba kārtību. Tā ir iekļauta jūsu mapītēs. Ja komentāru nav, tad pieņemam darba kārtību bez grozījumiem. Nekāds komentārus neredzu. Citas jautājumus skatīsim darba kārtības noslēgumā. Otrais punkts - protokola apstiprināšana. Sanāksmē, kas notika 2014. gada 22. jūlijā. Arī tas jums ir pieejams jūsu mapē. Ja komentāru nav, uzskatām protokolu par apstiprinātu. Paldies! Trešais punkts - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Man ir tikai viens paziņojums, bet ļoti, ļoti svarīgs. Komitejas sanāksme 6. un 7. oktobrī tiek atcelta. Iemesls ir acīm redzams un ļoti svarīgs. Mums ir paredzēta uzklausīšana nākamajā nedēļā. Mūsu komitejai tas nozīmē četras dienas uzklausīšanas. Pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien. Un pēc tam nākamajā nedēļā vēl pirmdiena, otrdiena. Kopā tātad sešas dienas turpināsies uzklausīšana, un mēs esam atbildīgi citreiz vieni paši, citreiz kopā ar citām komitejām, bet sešas dienas esam atbildīgā komiteja. Un mēs būsim tie, kas ierosinās ieteikumu vēstuli, vērtējumu vēstuli. Ļoti svarīgi tas ir mūsu komiteja liela atbildība. To vajadzētu ņemt vērā. Daudz kas darāms mums ir tuvāko desmit dienu laikā. Vēl viena lieta. Mēs esam arī saistītā komiteja trīs citās uzklausīšanās. Tātad mūsu komitejas pārstāvi, visdrīzāk trīs, uzdos jautājumus citiem komisāru amatu kandidātiem. Un būsim iesaistīti vērtējumu vēstuli sastādīšanu. Tātad kopā deviņās komitejās. Es atgādinu, tātad mūsu darba kārtībā ir šīs izmaiņas. 6. 7. oktobrī paredzētās parastās sanāksmes vietā mums ir paredzēts uzklausīšanās, uzklausīšanas, kurā būsim atbildīgā vai līdzatbildīgā komiteja sešās no šīm uzklausīšanām. Ceturtais kungs. Rūpniecības konkurētspējas un kosmosa politika. Tāds ir temats ceturtajam punktam. Prezentācija komisārs Nelī Feročī. Komisāra kungs, esiet sveicināts šeit. Tikāmies ar jums jūlijā. Tā bija jūsu uzklausīšana gatavojamies arī sešām līdzīgām tuvākā divu nedēļu laikā, bet šobrīd situācija ir atšķirīga. Jūs šobrīd pārstāvat Eiropas komisiju kā komisārs, kurš atbildīgs par rūpniecību, konkurētspēju un kosmosa politiku. Mūs interesē, jo īpaši Galileo programma, tā ir ļoti svarīga. mūsu iepriekšējo komiteju sanāksmēs daudz, kas tika pārunāts par to. Tāpat arī mazo uzņēmumu akts, mazās uzņēmējdarbības akts un konkurētspējas ziņojumu. Tas viss ir svarīgi. Protams, ja kāds no deputātiem vēlas uzdot jautājumu par ko citu, tas ir jūsu rokās. Es tikai izceļu to, kas ir vissvarīgākais kopumā. Komisāra kungs, es tad aicināšu jūsu ievadu uzrunā īpaši šīs trīs manas pieminētās lietas atrunāt. Mums paredzēta ir stunda šīm jautājumam. Un es tad došu jums tagad vārdu jūsu uzrunai, komisāra kungs, lūdzu. Paldies, priekšsarētāja kungs, godātie ITRE komitejas locekļi. Paldies par to, ka uzaicināt mani iespēju apmainīties ar jums viedokļiem, starp iestādēm. Tas ir ļoti svarīgi. Kā priekšsredātājs Buzeks jau paredzējies, savā prezentācijā koncentrēšos uz trīs galvenajām lietām. Sākšu ar ļoti īsu prezentāciju par e, konkurētspējas ziņojumu, pāriešu tālāk pie mazās uzņēmējdarbības akta Un noslēgumā varēšu kaut ko pastāstīt arī par Galileo programmu. Konkurētspējas ziņojums. Man liels prieks prezentēt jums šodien konstatējums no ziņojumiem, eh, kur 11. septembrī izdeva Eiropas komisija. Šis ir trešais gads, kad šādi ziņojumi tiek publicēti. Varu arī pateikt, ka savā prezentācijā es, protams, koncentrēšos tikai uz pašu būtiskāko, bet šie ziņējumi jums ir pieejami. Ja jums tas interesē, varat ar tiem iepazīties detalizēti. Es koncentrētos uz sešām vissvarīgākajām ziņām, kuras varam lasīt šajos ziņojumos. Un varu sacīt, ka uzskatu šo ziņojumu saturu par būtisku ieguldījumu, gatavojoties ikgadējai izaugsmas aptaujai un jauna Eiropas pusgada sākšanai. Tā kā tas ir ļoti svarīgs ieguldījums Eiropas pusgada instrumentā. Tā tie arī būtu jāuztver. Un nu, tā tad kāds ir galvenās ziņas? Es teiktu, ka vispirms jau vairāk ieguldījumi ir nepieciešami visās tautsēmniecības nozarēs. Ieguldījumi joprojām ir nelieli. Ja mēs eh, vēlamies veicināt atvesaļošanos ekonomikā, ja nepieciešams stiprināt mūsu konkurētspēju ar ieguldījumiem. Mums ir nepieciešams gan privātā, gan publiskā sektora ieguldījumu. Izaugsmē nepieciešams investīcijas, bet investīcijām nepieciešams kapitāls, finansējums. Diemžēl tas, ko mēs esam konstatējuši, kas izriet no šiem ziņojumiem, Tas, ka piekļuvu finansējumam joprojām ir būtiska problēma daudzās valstīs. To it īpaši apliecina būtiskas atšķirības procentu likmēs, kas joprojām pastāv Eiropas Savienībās starp dažādām dalību valstīm. Bet tas bieži vien arī atkarīgs e, no uzņēmumu lielumu, kur prasa šo finansējumu piekļuvu finansējumam problēma ir īpaši saskarās, īpaši aktuāla MVU. Komisija jau ir centusies mazināt šo problēmu. Ne, ne tikai tā pilnīgi fun pilnībā funkcionējuši banku savienības izveids, bet arī ar īpašu programmu, kas paredzēta mazo video uzņēmumu atbalstam, respektīvi kosme programma, kur tieši paredzēts eh, risināt šo problēmu ar piekļuvu finansējumam. Trešā ziņa ir tāda, ka mums ir nepieciešams turpināt strādāt pie inovācijām, pētniecības komercializācija ir nepieciešama, ir nepieciešams pārvarēt šķēršļus inovācijai, tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Tātad tur atkal Eiropas Savienībā ir iespēja dot savu ieguldījumu ar atsevišķu programmu, respektīvi apvārsni 2020. Šajā pašā plānošanas ciklā es vēl vairāk nekā iepriekš uh, koncentrējamies uz pētniecību, kuras rezultātā jānonāk inovācijām, bet visām dalību valstīm ir jādara viss iespējamais, lai veicinātu inovācijas kā faktoru, kurš palīdzēs radīt izaugsmi un uzlabot konkurētspēju. Ceturtais elements, kas šeit skaidri izriet no šī ziņojuma, ir energoresursu cenas lielākā daļa no valstīm vai praktiski visas e, ES dalība valstis cieš no pārmērīgā lielām energoresursu cenām, bet it īpaši salīdzinot ar mūsu galvenajiem e, konkurentiem ārpus Eiropas. Par spīti vairākiem pieņemtiem pasākumiem mēs redzam, ka ir ievērojams pieaugums energoresursu cenās, ko esam pieredzējuši kopš 2008. līdz 2013. gadam zināmā mērā arī pieaugot nodokļiem un citām izmaksām, mums ir jābūt konkurētspējīgākiem enerģētikas tirgu, jāveicina viedos tīklus, energoefektivitāte jāuzlabo un jāturpina strādāt pie energoresursu avotu un maršrutu dažādošanas. Piektā lieta Eiropas uzņēmumiem ir nepieciešama laba piekļuve tirgiem ārpus savas valsts. Tātad iekšējais tirgus Eiropas Savienībā, bet arī trešo valstu tirgi šeit ir domāti. Mums jābūt labāk iesaistītiem globālajā vērtību radīšanas ķēdē, nekā mēs esam šobrīd. Uzņēmumi lielākoties ir saglabājuši savu starptautisko konkurētspēju, un vienotais tirgus joprojām ir eh, laba vieta izaugsmēji, tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, bet mums joprojām ir pierādījumi, ka tieši MVU turpina saskārties ar problēmām piekļūt citiem tirgiem. Un pēdējā ziņa, tas nav nekas jauns, es noteikti esat daudzkārt to jau dzirdējuši, ir nepieciešams daudz vairāk ko darīt administratīvā sloga mazināšanai un publiskās pārvaldes reformas jomā. Mums ir jāuzlabo sniegums labi funkcionējušas valsts pārvaldes, publiskās pārvaldes jomā, mazinot administratīvo slogu, birokrātiju, izveidojot tādu sistēmu, kas uzņēmē darbībā darbotos labāk nekā citur. Un noslēgumā par konkurētspējas ziņojumiem kopējās tendences Eiropā ir pozitīvas, bet varētu būt labākas. No ziņojumiem izriet arī tas, ka sniegums konkrētās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs. Ir ļoti daudz kas darāms, lai starp dalībvalstīm izlīdzinātu šis sniegums. Daudz kas dalību valstīm vēl ir jāpaveic. Un komisija ir gatava atbalstīt šo rīcību, kuru, kā es sacīju, būs jāveic dalību valstīm. Bet tas ir iespējams efektīvi īstenojot Eiropas pusgadu. Priekšsēdētājs Buzekungs atsaucās arī uz mazās uzņēmējdarbības aktu, un par to man arī ir kas sakāms. Visa komisijas izstrādātā stratēģija, ko atbalstīja parlaments un padome, lai veicinātu izaugsmu un konkurētspēju, ir īpaši koncentrējusies uz MVU lomu. Varu noteikti sacīt, ka MVU ir labi e, iestrādāt arī komisijas jaunajā programmā, kur koncentrēšanās ir uz jaunu nepieciešamības pēc papildus jaunām darba vietām un izaugsmi. Komisija uzņēmās iniciatīvu nākt klajā ar priekšlikumu mazu uz uzņēmē darbības aktu konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir stiprināt MVU lomu. Kopš mazās uzņēmējdarbības eh, akta pieņemšanas 2008. gadā un pēc pārskatīšanas 2011. gadā ievērojams pasākumu skaits ticis īstenots gan nacionālā līmenī, kur ir aptuveni 2400 pasākumu, kas īstenot atsevišķās dalībvalstīs, bet arī Eiropas Savienības līmenī, lai īstenot tos principus, kas tik iekļaut šajā aktā. Varu īpaši pieminēt trīs iniciatīvas Eiropas Savienības līmenī, kuras es uzskatu par īpaši svarīgām. Direktīvu par kavētiem maksājumiem, kas šobrīd jau tiek īstenoti visās valstīs apmierinošā veidā, MVU tests, vēl viens instruments, ko mēs izmantojam, lai padarītu likumdošanu pēc iespējas draudzīgāku MVU. Un tāpat arī publiskā iepirkuma noteikuma pārskatīšana, lai atvieglotu MVU piekļuvi publiskiem iepirkumiem. Mēs eh, nolēmām, ka ir nepieciešams aktualizēt mazās uzņēmējdarbības aktu, uh, lai būtu pietiekami materiāli jaunai komisijai nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, iespējams jaunu aktu. Es ierosināju sabiedrisko apspriešanu par šo tematu. Tas bija pirms pāris dienām. Apspriešana ir sākusies, jums ir iespēja piedalīties, un es ceru, ka saņemsim daudz ieteikumu, ko varēsim iekļaut eh, nākamajā uh, mazās uzņēmējdarbības aktā, kas būs vēl efektīvāk, vēl vairāk orientēt uz MVU atbalstu. Pēdējā lieta, ko pieminēja priekšsarētais Buzekungs, ir Galileo programma. Esmu pārliecināts, ka jūs vēlaties uzzināt ko vairāk par to, kas īsti notika ar pēdējo Galileo palaišanu. To es jums pēc brīža arī pastāstīšu, bet katrā ziņā uh, nav nepieciešams uzsvert eh, to, cik tas ir bijis svarīgi, cik svarīgi ir eh, nodrošināt satelīta navigācijas sistēmu pašai Eiropas Savienībai savu tātad. Es vēlos arī pateikties Eiropas parlamentām par pausto atbalstu, kas nepārtraukti ir sniegts šai programmai, gan apstiprinot nepieciešamo finansējumu programmai, kas šobrīd ir daļa no Eiropas Savienības budžeta palīdzot arī izveidot jaunu eh, tiesisko ietvaru un pārvaldības schēmu, lai pārvaldītu šo programmu, apstiprinot Galileo regulu. Bet tāpat svarīgs ir vēl viens elements, tas, ka jūs uzsvērāt to, cik svarīgi ir izstrādāt nepieciešamās eh, aplikācijas šai programmai, tās piemērošanas iespējas. Uh, Līdz ar to es vēlos eh, ļoti atzinīgi izteikties par jūsu lomu, ko jūs spēlējat pagātnē, un ceram uz to arī nākotnē. Un tagad par pašu incidentu ar Galileo. Vēlos īši, īsi atgādināt par faktiem. Pirmā tā sauktā pilnās operatīvās spēju fāzes palaišana no nu, Francijas Gujānas bija 22. augustā. Tas sekoja pēc tam, kad tika veikta izpēte par orbītu un bija sasniegt nepieciešamie nosacījumi, lai palaistu satelīts orbītā. Diemžēl, kā jūs to labi apzināties, pāris stundas pēc satelīta palaišanas tika konstatēts, ka šie satelīti nenonāk plānotajā orbītā. Satelītiem bija jānonāk riņķveidā orbītā 23 tūkstoši kilometru augstumā ar 56 grādu leņķi. Diemžēl viņi nonāca citā orbītā, eliptiskā, ar 13,000 km augstumu zemākajā punktā un 25,000 km augstuma augstākajā punktā. Es nekavējoties informēju komisiju un arī Buzekungu ar vēstuli, tikko mēs saņēmām šo informāciju, ka e, abi satelīti ir nepareizā orbītā. Uh, un vēlēs arī nekavējoties informēt parlamentu par šiem notikumiem. Šobrīd mēs strādājam ar divējādu pieeju. Pirmkārt, mēs cenšamies noteikt iemeslus šim incidentam. Pirmkārt, tādēļ, ka mums ir nepieciešams zināt, kas tieši ir noticis, lai varētu izvairīties no līdzīgas notikuma attīstības nākotnē. Un tāpat laikā mēs veicam arī situācijas izvērtēšanu par abiem satelītiem, numur 5 un 6, kas ir orbītā, kaut arī neplānotajā lai pārliecinātos pēc eh, faktiskās pozīcijas pārbaudas, eh, vai eh, lai izvērtētu, kam tie var tikt izmantot, ja vispār. Lai konstatētu problēmas cēloņus, tikai izveidota neatkarīga izmeklēšanas komisija, kur piedalās eksperti no Eiropas komisijas un EASA, ne visas komisija, protams, bet daži komisijas pārstāvi devās uz Maskavu, lai konsultētos ar Krieviju. Pagājušā pirmdienā saņēmām sākotnējo ziņojumu no šīs izmeklēšanas komisijas. Manuprāt, vēl ir pārāk grī detalizēts iedzināties šajā ziņojumā, bet varu pateikt jums tik daudz, ka izskatās, ka problēma ir trešajā palaišanas kārtā kas ir tā saucamā fregata. Un šobrīd izskatās, ka problēmā pēc savas dabas ir mehāniska. Nepieciešams ir turpināt strādāt vēl komisijai, lai iegūtu pilno ainu par notikušo. Gala ziņojumu mēs plānojam saņemt līdz novembra beigām. Uh, Kas attiecas uz eh, abiem satelītiem, EZA aģentūra strādā pie tā. Es personīgi tikos ar eh, ģenerālu direktoru Dodenu. Mani informēja, ka abi satelīti tiek kontrolēti un tie reaģē un sūta signālus. EZA aģentūra strādā pie iespējamiem rīcības scenārijiem, visticamākais scenārijs, par kuru mums būs jāizvēlas diezgan drīz, ir koriģēt, daļēji koriģēt orbītu. Diemžēl tehniski nav iespējams panākt, ka viņi ieņem sākotnēji plānotu orbītu, bet koriģēt orbītu ir iespējams. Tad, kad tas tiks izdarīts, sāktu testēšanas posmu. Tad, kad tas ir izdarīts, tad arī būs skaidrs, arī kādam eh, iemeslam tos var izmantot šos satelītus. Un tad varēsim arī izvērtēt, eh, vai tos vispār var iekļaut programmā, vai tie dos eh, kāds rezultāts. Un noslēgumā varu sacīt, ka esam pārliecināti par to, ka spēsim sekmīgi turpināt Galileo programmu. Nākamais sarežģītais lēmums, kas mums ir jāpieņem komisijā kopā ar EZA ir saistīta ar nākamajām satelītu palaišanām. Es nevaru šobrīd pateikt, vai mēs varēsim apstiprināt nākamo palaišanu programmu. Tas atkal paredzēts ir ar Sojuz uh, palaišanas iekārtu. Komisija parakstījusi vienošanos ar Arianu, lai uh, tiktu sagatavotas nākamajam pavasarim trīs palaišanas iekārtas tā kā mums būs iespējams pievērsties, eh, izmantot sajūz vai eh, izmantot Eiropas eh, risinājums, kā arī M5. Paldies! Paldies komisārkungam, un tagad mums ir pirmā jautājuma kārta, kurā jautājums uzdos politisko grupu pārstāvi. Trīs minūtes jautājumam un pēc tam atbildes. Hellerkungs, EPP e grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs, trīs jautājumi. Tas ir saistīts ar tādu pārskatāmu nākotni un jūsu plāniem. Mums ir 8,9 miljārdi parādu eh, septītajā zinātnes un pētniecības programmā, un eh, tagad ir paredzēts eh, par 12%, to ir ierosinājis padomu, vēl vairāk šo budžetu, budžetu samazināt. Ko tad jūs piedāvātu šīm daudzgada programmām un kosmosa izpētes programmu finansējumam? Otrs jūsu ģenerāla direktorāts ir strādājis pie šiem jautājumiem, un tagad tas tiks pārliks uz transporta ģenerāla direktorātu. Iespējams, ka tas ir saistīts arī ar budžeta iespējām, jo jums ir citi budžeta kategorijas, kuras attiecās arī uz kosmosu. Un kā jums šķiet, kas notiks, kad šī joma tiek tātad pārlikta uz eh, transportu? S&D grupas vārdā Tojas kundze lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos vispirms izmantot eh, man doto iespēju runāt un apsveikt komisāru. Jūs ļoti īsā laikā esat paveicis daudz, manuprāt. Ne tikai paveicis, bet arī panācis daudz. Un eh, ceru, ka jūsu um, stafets pārņēmējs arī strādās tikpat, tikpat eh, spēcīgi. Pēdējos gados ehm, šajā jomā ir darīts ārkārtīgi daudz, ir veikta konkurences analīze un ehm, ir mēģināts arī izpētīt, ko tad varētu darīt nākotnē. Bet vēlētos uzdot jums vienu jautājumu un izteikt trīs komentārus. kad uzņēmumi sastopas ar, progrēm, ar problēmām, tādām kā piemēram šajā pavasarī, tad eh, bieži vien parādās runas, ka ir grūti kaut ko uzsākt eh, un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vispār ir grūti iesaistīties šajās programmās. Tā ir, bet kur tad ir problēma? Šķiet, ka problēma atrodas ārpus uzņēmumu lemtspējas. Priekšsēdētājs pārtrauc. Henkelkungs, lūdzu. Komitī. Yes, um... Jā. Kaut arī mums šobrīd ir ļoti lielas grūtības. Priekšsēdētājs atkal pārtrauc. Jūs runājāt uh, divi ar pus minūtes. Tātad jūs neņemsiet šīs sekundes nost no man atvēlētā laika. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, kā jau šeit izskanēja, visi šie jautājumi, un e, komisārs pieskārās arī tam, ko ir paredzēts darīt nākotnē. Savā ziņojumā jūs jau pieminējāt, ka jūs strādājat gan ar Krievijas pusi, gan arī ar Eiropiešu pusi, un e, šobrīd e, ir parādījušās ziņas arī par Izraēļu interesēm, tātad piedalīties satelīt lietu novietošanai vai mazliet paregulēšanai uz pareizo orbītu. Un nākamais jautājums, vai mēs sadarbojamies arī ar amerikāņu pusi šās problēmas risināšanai, vai mēs mēģinām šo problēmu atrisināt tikai Krievu un Eiropiešu spēkiem? Priekšsēdētājs, paldies! Jūs bijāt ļoti efektīvs laika izme, izmantošanā un Aldas grupas vārdā Teļičs kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es došu vārdu Koras kungam, kurš uzdos jautājumu Aldas vārdā. Paldies, saka Koras kundze. Es vēlētos pateikties eh, Nellī Feročai kungam, un eh, mans jautājums būs saistīts ar Galileo. Kā jau jūs savos ievadvārdos teicāt, Eiropas parlaments ir apstiprinājis finansējumu un ir arī uh, juridiskais ietvars. Uh, Un, eh, protams, šobrīd ir jāizveido piemērojams aplikācijas. Un tomēr eh, mūs uztrauc, ka mēs varam zaudēt šos divus satelītus. Šķiet, ka šobrīd viņi pilnībā zaudēt vēl nav, bet um, varbūt jūs varat pateikt, cik daudz nauda ir zaudēt, ja mēs šos satelītus zaudēsim. Un kā tas ietekmēs programmas izpildu pilnībā jo iespējams, ka šiem diviem satelītiem mēs varam atrast citu piemērošanas veidu, bet uh, kā tas ietekmēs Galileo programmu, jo tai tomēr būs nepieciešama satelīta konkrētajā augstumā. Paldies, prieksēdētājs! Uh, thank you very much. Paldies, Kors kundzei. Un tagad eh, Silikates kungs eh, goja grupas vārdā lūdzu. Ne, eh, Κύριε Επίτροπε, το πρώτο θέμα είναι Paldies. Tātad pirmais jautājums ir par programmu finansējumu. Atbalstot uh, mazos un vidējos uzņēmumus, jūs pareizi norādījāt, ka tiem ir nepieciešams atbalsts. Tai pašā laikā ņemot vērā to, ka tiek apcirptas MVU paredzētās atbalsta programmas 2015. gada budžetā. Neko precīzi neesmu uzzinājis par šo programmu uh, finansējumu palielinājumu un par piek, to, kā MVU var piekļūt šim finansējumam. Jūs noteikti apzināties, ka ir grūti piekļūt šim finansējumam. Uh, Otrs jautājums ir par satelītu palaišanu orbītā. Jūs runājāt par dažādiem pētījumiem, par pasākumiem, tiks vei, kas tiks veikti, lai novērstu šādu problēmu atkārtošanos nākotnē. Un mēs jau zinām, ka turpmākajos gados ir paredzēts, esmu dzirdējis, tātad ir paredzēts palaist vismaz 20 sat satelītus. Un tas maksās, protams, ļoti dārgi. Ekonomiskās krīzes un recesijas apstākļos tiešām rodas jautājumi. Pēc tam, ko esam pieredzējuši, palaižot šos divus satelītus, vai šī vērienīgā programma nebūs pārāk dārga. Un varbūt šo naudu varētu izmantot liederīgāk uh, valstis un pilsoņi citiem mērķiem. Paldies, Helmer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisāram par ļoti interesanto prezentāciju. Mani īpaši ieinteresēja sadaļa par konkurētspēju un galvenā problēma, ko komisija uh, identificē ar energoresursu cenas, un tam es pilnībā piekrītu. Jā, tas tiešām ir uh, izšķirošs jautājums Eiropas konkurētspējai, bet komisija nepieminēja galveno iemeslu, kādēļ energoresursu cenas Eiropā ir tik nekonkurētspējīgas. Tā, tie ir politiski, tīši politiski lēmumi, kas pieņemti atsevišķās dalībvalstīs, piemēram, Britu uh, valdības klimata pārmaiņu pakotne un oglekļa cena, bet visa Eiropas Savienības politika ir vainojama, un komisārs Ettingers teica, ka mēs vairs nevaram atļauties vienpusēju klimata politiku, un Tajānī uh, komisā, uh, bijušais komisārs ir norādījis, ka vispār uh, mēs graujam Eiropas rūpniecību, ir nepieciešami radikāli pasākumi šajā jomā, bet nekas netiek darīts. Jūs, komisāra kungs, aicinājāt veikt investīcijas, varbūt publiskas un privātas investīcijas. Ja tās ir priva, publiskas investīcijas, tad tas nozīmē atkal aizņemties naudu. Mēs jau Eiropā esam tā pārāk daudz naudas aizņēmušies, un es domāju, ka vairāk to nevajadzētu turpināt. Un ja mēs runājam par privāto sektoru, tad mēs atgriežamies atkal pie tā paša jautājuma, kādēļ lielas starpnacionālas kompānijas gan ieguldīs naudu Eiropā, ja energoresursi ir tik dārgi, piemēram, Amerikā ir daudz lētāka gāze, un arī Ķīnā un Indijā energoresursi ir lētāki. Un, uh, Un šis ir nopietns jautājums runājot par konkurētspēju. Mēs nevaram vienkārši aprobežoties ar energotaupības pasākumiem. Ir būtībā jāmaina Eiropas ekoloģiskā politika. Paldies, Šaufhauser kungs, politiskām grupām nepiedarošs deputāts. Euh, ma question porte euh, uniquement sur la question. Jautājums ir par šīm palaišanas iekārtām par sadarbību starp Krieviju un Eiropu. Jūs runājāt par to, ka šos, šīs palaišanas iekārtas varētu aizstāt. Man nekas par to nav zināms. Kādi citi risinājumi varētu būt, lai nevajadzētu izmantot Krievijas tehnoloģiju, lai Eiropa nebūtu no tās atkarīga. Thank you very much. Paldies. Komisāra kungs, tātad atbildiet uz pirmo jautājumu kārtu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirms man jautājumu uzdeva Helmer kungs. Nē, pirmo jūs neuzdevāt, bet es jums atbildēšu pirmajam. Jautājums par nākamā gada budžetu un ar to saistītajām problēmām. Diskusijas, protams, notiek, zinu, kurā virzienā tās ved, un joprojām mums ir rodams risinājums. Tās ir arī sarunas starp padomu un parlamentu, īpaši par budžeta grozījumiem 2014. gadam. Pēc man šobrīd zināmā šī situācija tiešā veidā neietekmēs Galileo finansējumu. Varbūt nedaudz vēl pakavēšos pie šās tēmas. Tādējādi atbildot uz otru jautājumu, kas bija saistīts ar Galileo finansējumu. Šobrīd mums ir ļoti pamatīgs finansējums, kur daudzgad finanšu schēmā ir rasts Galileo. Līdz ar to uz patreizējo laika momentu Es eh, nesaredzu tiešus draudus šās programmas eh, finansējumam, jo tā ir viena no strateģiski būtiskākajām Eiropas Savienībā. Man eh, jau ir bijusi E, sanāksme ar komisāru Šefkoviču. Mēs tikāmies vēl pat šorīt un e, izgājām cauri veselē virknei jautājumu, kas mums būs jārisina kopīgi tādā pārējais periodā. Un uh, Šefkovičs kungs ļoti labi apzinās problēmas, kuras ir jārisina steidzami. Viss varbūt akūtākā problēma, kas ir jārisina līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunā komisija, ir, ko darīt nākamajās programmas fāzēs. Finansējums tas varbūt ir, bet Šefkovičs kungam arī būs jārisina šie jautājumi. Stojans kundze Jūs nevarējāt pabeigt jūsu jautājumu, jo jautājums eh, pārsniedz laiku. Iespējams, eh, ja jūs vēlaties, es varu jums atbildēt individuāli. Tāpēc eh, pāriešu pie trešā jautājuma, ko uzdeva Enkelkungs. Jā, mēs ļoti labi apzināmies šo problēmu jo presē ir parādījusies eh, informācija par Izraels interesēm. Es nezinu, vai eh, tā ir bijusi kāds uzņēmums vai kāda uzņēmuma grupa, kas ir piedāvājusi savus pakalpojumus. Es šobrīd strādā, lai sadarbotos vai lai noskaidrotu, vai Izraels piedāvājums ir nopietns. Es eh, ģenerāla direktoram ir uh, radies iespējas, ka Izraels piedāvājums ir nopietns. Un e, mēs e, raugāmies uz situāciju arī izmantojot mūsu rīcībā esošos instrumentus. Uh, un e, ne tikai sadarbojoties ar ESA, kas ir mūsu aģentūra, bet arī ar citām aģentūrām, izmantojot arī spas ģenerāldirektoru. Un e, iespējams, ka mēs varēsim izmantot arī citus e, instrumentus, iespējams, ka šo satelītu neizdosies novirzīt paredzētajā orbītā, bet varbūt kaut ko palabot var. Nākamo jautājumu uzdeva Van Hoizens kundze. Un eh, jūsu jautājums bija par aplikācijām un izmaksām, par lietojumu aplikācijām. Es ļoti labi apzinos, ka parlaments un padome E, nāks klajā ar priekšlikumiem komisijai, ne patreizējam komisijas sastāvam, jo mēs šobrīd esam tikai darba sākumā, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka ir nepieciešami likumdošanas instrumenti, lai atrunātu Galileo piedāvāto pakalpojumu klāstu. Eh, vai tā būs regula, vai tas būs eh, kas juridiski saistīts, vai tie būs vienkārši ieteikumi vai pamudinājumi, par to joprojām diskusijas turpinās cits starpā arī komisijā. Bet jums garantēju, ka pavisam drīz no komisijas jūs saņemsiet priekšlikumu. Eh, kādas ir izmaksas? apmēram 50 miljoni plus mīnus eiro. 17 miljoni ir tieši palaišanas izmaksas un 40 miljoni ir satelītu izmaksas paši par sevi. Bet eh, šīs izmaksas ir iebudžetētas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un mums eh, varbūt būs eh, jāpieņem lēmums, ka eh, palaisties satelīti ir zaudēti. Šobrīd vēl tā nav, bet Galileo programma ir izveidota tā, ka no 30 satelītiem, kurus ir paredzēts visus palaist eh, līdz konkrētā gada beigām, tad sešiem ir paredzēts atrasties savās orbītās kā papildus satelītiem. Tātad pat ja mēs sliktākajā gadījumā zaudējam šos divus satelītus, tas Galileo, pro, Galileo programmas izpildē progra, problēmas nesagādās. Sikiliotis kungs jautāja par to, kā izvairīties no līdzīgām problēmām nākotnē. Tā ir mūsu bažas Tāpēc eh, cieši sadarbojamies eh, ar izmeklēšanas komisiju un uzmanīgi izpētīsim tās ieteikumus. Tāpēc izmantosim arī Krievu piedāvāto palīdzību un lai skaidri noskaidrot, kas tad nogāja greizi, lai izvairītos no līdzīgām problēmām un nepatikšanām nākamajā palaišanā. Vienlaicīgi mēs rīkojamies arī drusceņi savādāk. Uh, eh, Ariāne 5 Eh, ļaus trī, piec, trīs, piecus jaunus Ariāna pieci palaišanas norganizēt. Un eh, tādējādi mēs varēsim četrus satelītus palaist vienlaicīgi. Ja gadījumā mēs nevarēsim nolemt, ka mēs varam izmantot to, tad nākamajā pavasarī uh, kad eh, būs tikai un vienīgi uh, Eiropas satelīts palaists, tā būs savu veidu piemērota Ariāna 5 versija. Nākamais jautājums bija ļoti daudzšķautnājums, tajā bija runa gan par energo cenām. Jā, mē, es varbūt nepiekrītu jūs izteiktajām tēzēm. Mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai samazinātu pārmērīgas enerģijas cenas Tas nāks par labu kā Eiropas ekonomikai, tā arī Eiropas uzņēmumiem. Ko tad eh, šobrīd esam nolēmuši un ko cerams pavisam drīz jau oktobrī lems eh, Eiropas padome, Eiropadome? Tātad eh, tiks izveidots jauns mērķu kopums pēc 2020 energo pakotnes ietvaros. Protams, mums ir jāaizsargā Eiropas uzņēmumi un mums ir jāsaglabā Eiropas konkurētspēja. Programma enerģijas jomā ir ļoti labi zināma, un pēc manis šajā sēdē uzstāsies Ettingera kungs. Un veidojot dažādas programmas, kā enerģijas, tā arī klimata jomā, mēs vēlamies pilnībā ņemt vērā Eiropas Savienības rūpniecības un uzņēmumu intereses. Un pēdējo jautājumu man uzdev Šophauser kungs. Ak, nē, vēl viens jautājums. Eh, kāpēc tad mums ir eh, jābūt eh, Krievijas satelīta raķetei? Atbilde ir ārkārtīgi vienkārša. Brīdī, kad mēs palaidām satelītus, tad vienīgā satelīta raķete, ko varēja dabūt tirgu, bija sajūz. Un mūsu pakalpojums niedzējs Vega varbūt eh, satelīta raķete, bet tā bija pārāk maza. Tai nebija pietiekama jauda, lai palaistu programmas satelīts. Ariāna 5 atkal bija pārāk liela, un eh, lai to izmantot četru satelītu parēšanai, to vajadzēja mazliet pieregulēt, un vienīgais, kas bija tiešām perfekts, bija Sojuz, kā palaidē raķeta. Un jāsaka, ka uh, Sojuzam ir 20 gadu laikā pāri par uh, 98% sajūs satelīta raķetes eh, bija savu uzdevumu veikusi vienkārši perfekti. Paldies, komisāra kungs! Un tagad eh, mums ir pieci kolēģi, kuri vēlas uzdot jautājumus kā sekojošie. Es tikai vēlējos pateikt, ka mums ir jābeidz šī uzklausīšana pat desmit pāri četriem, tātad pusotru minūtu katram jautājumu uzdevējam, tas būs tikai un vienīgi godīgi. Pirmajam vārdu, pirmajam vārdu dod Marinesko kundzei. Priekšēdinte, domnule komisār. Paldies, komisār kungs. Jūs jau pieminējāt, kā šādi incidenti ir iespējami. Un tādēļ būtu svarīgi, lai jūsu veiktā izmeklēšana mūs ātri novestu pie secinājumiem un lai mēs varētu izlēmt, kā rīkoties nākotnē. Tātad pirmkārt, programmas Galileo īstenošanai ir jāturpinās. Es gribētu zināt, e, kas notiks ar e, citiem satelītiem, kurus ir plānots palaist orbīt martā. Un jautājums arī, vai tiks ievērots iepriekš paredzētais grafiks. Tālāk par EGNOS programmu. Un mē tika pieprasīts, lai šī sistēma nosektu visu Eiropas teritoriju. Kāda šobrīd ir situācija? Paldies, tagad vārds Salīnī kungam. komisārkungs, es vēlējos jums uzdot jautājumu, kas varbūt nav tieši saistīts ar jūsu kompetenci, bet jūs daudz tomēr arī savā runā pievērsāties tam, cik svarīgi ir mazie un vidējie uzņēmumi, un tā tas tiešām ir, un jānorāda, ka viens no galvenajiem MVU ienaidniekiem ir Eh, tas, ka liela daļa mūsu ekonomikas joprojām atrodas valdības rokās, ka to vada politiķi, un, protams, tas eh, nepalīdz maziem vidējiem uzņēmumiem, eh, to vadītājiem, dažkārt jāgaida gadu vai divus, līdz tiek samaksāti rēķini. Šķiet, ka jūs uh, Uh, iestājieties par valdībām, kas neīsteno nekādu rūpniecības politiku. Š ir uh, rūpniecības pārvaldība jānodod to cilvēku rokās, kas ir kompetenti. Arī esmu strādājis valsts administrācijā, gan, gan arī privātu uzņēmumos. Un Un uh, es domāju, ka šīs lietas būtu jānodala. Paldies, Sander kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Varbūt uh, tā ir sagadīšanās, bet mans jautājums sasaucas ar kolēģi. Nu, pat uzdot to jautājumu par MVU. Uh, Komisāra kungs, jūs runājāt par to, ka daudz kas tiek darīts un tiks darīts, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus, kam ir milzīgs darba vietu radīšanas potenciāls. Jūs runājāt par atbalstu inovācijām, par piekļuvu finansējumam, par piekļuvi uh, publiskiem e, iepirkumiem un par vienkāršošanu bet uh, netika nekas runāts par jauno tehnoloģiju izmantošanu mazos vidējos uzņēmumos par šo MVU piekļuvi jaunajām tehnoloģijām. Lai veicinātu nodarbinātību svarīgas, svarīgi ir MVU un otras puses digitālo tehnoloģiju izmantošana, un ja mēs šīs abas puses apvienot, tad mēs veicinātu konkurētspēju. Paldies Sander kundzei. Tagad vārds Teličkas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, labdien, komisāra kungs. Es gribēju uzdot vienu papildu jautājumu par Galileo finansējumu. Es sapratu, tātad problēma ir saistīta ar uh, programmas mehānisko daļu šajā palau, palaišanas sistēmā un vai kaut kas tiek darīts, lai šo kļūmi labotu. Tāpat jūs runājāt par to, ka nepieciešams piesaistīt publiskās un privātās investīcijas un runājāt arī par piekļuvi finansējumam. Es gribu teikt, ir pieejams plašs spektrs finanšu līdzekļu, bet runa jau ir ne tikai par piekļuvi šiem līdzekļiem, bet arī par labvēlīgu vidi, kas būtu jārada uzņēmumiem. Un visbeidzot par inovācijām un to efektivitātes uzlabošanu Jūs noteikti man piekritīsiet, ka mums ir jāspēj izvērtēt, cik efektīvi tiek izmantoti Eiropas saimnības finanšu līdzekļi gan, gan struktūra fondu, gan pamatprogrammu ietvaros, vai mēs esam apmierināti ar šo līdzekļu izmantošanu un procentuāli, cik daudz no šiem līdzekļiem uh, ir tikuši izmantot inovācijām. Paldies! saka priekšsēdētājs, vai kāds vēl vēlas uzdot jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Tā, tād. Šie Galileo satelīti, kas tiks palaisti orbītā, vai tie tiks izmantoti, lai izsekotu uh, uh, pilsoņu automašīnas un tādējādi iegūt Eiropas Savienībai līdzekļus. Tas būtu pretrunā ar uh, pilsoņu brīvību aizsardzību. Jūs, uh, komisāra kungs, uh, šeit runājāt par rūpniecību un tādām lietām un par iekšlietu jautājumiem, bet varbūt tas būtu uzņēmējiem jādara drīzāk, un es pats esmu uzņēmums. Tagad vārds. Tas bija Kovernkungs, kas uzstājās, un tagad nākamā runātāja, nākamais runātājs. Paldies. Uh, shall I start? Yeah, okay. Sorry. To, uh, Grifins kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies komisārkungs, mazie un vidējie uzņēmumi bieži vien tiek visi salikti vienā grozā, kaut gan tiem ir ļoti atšķirīgas vajadzības attiecībā uz uh, to atbalstu un finansējumu, kas jāsniedz kā nodrošināt, lai būtu elastīgs šis atbalsts un finansējums un lai tiktu atbalstīt arī mikro uzņēmumi. Un jautājums, kā arī pārvarēt uh, etnisko un minoritāšu plaisu šai uzņēmē darbības vidē. Paldies par šo jautājumu un komentāru, saka priekšsādātājs. Līdz ar to Visi eh, deputāti ir izteikušies. Visi, kur vēlējās uzdot jautājumus. Paldies, saka komisāra kungs, jā, Marinesku kungs, kā jau es norādīju, varu to vēlreiz atkārtot. Viss steidzamākais un grūtākais komisijas uzdevums būs uh, par to, kad uh, palaist orbītā nākamos satelītus. Bija plānots to darīt ar uh, Sojūz palaišanas iekārtu attiecībā uz diviem nākamajiem satelītiem, bet jāsaka, ka līdz tam brīdim, kad būs pilnīgi skaidrs, kas notika, kas tā bija par kļūmi un kā to var labot attiecībā uz Sojūz sistēmu, un tas ir mans viedoklis, Es domāju, ka mēs nevarēsim pieņemt lēmumu par nākamo satelītu palaišanu. Šobrīd vēl ir pieš, priekšlaicīgi atbildēt uz šo jautājumu. Es ceru, līdz oktobra beigām izmeklēšanas komisija būs pabeigusi savu darbu un mums būs pieejami visi nepieciešamie dati, lai varētu pieņemt lēmumu. Tālāk par EGNOS sistēmu. Uh, Jā, mēs strādājam, lai paplašinātu aptvērumu, uh, lai būtu aptverta visa Eiropa, un komisija pie tā tiešām strādā. Gribu jums to apliecināt. Salīnī kungs, es pilnībā apzinos jūsu minētās problēmas mērogu Komisija to ir risinājusi no dažādiem viedokļiem un un tā saucamā Eiropas pusgada ietvaros, kas eh, ku, tiek izstrādāts katrai valstī specifiskas rekomendācijas, eh, un to mērķis ir arī veicināt dažādu ekonomikas nozaru liberalizāciju, lai veicinātu to konkurētspēju. Tā pašā laikā ir jānošķir vietējie dienesti, to darbība, lai un pakalpojumu sniegšanu uz vietām, kur varētu arī veicināt konkurētspēju ar Eiropas iejaukšanos, it īpaši attiecībā uz enerģētikas sektoru un dzelzceļa transporta nozari, veicinot liberalizāciju, bet šeit tomēr mums nav bijis iespējams panākt vienošanos, piemēram, par ūdens apgādes sistēmu. Uh, liberalizāciju, jo daudzās uh, valstīs šis ir ļoti uh, sensitīvs jautājums. Un es arī uh, piekrītu tam, ka ir jāsniedz atbalsts mazajiem uzņēmumiem, lai uh, tie varētu labāk piekļūt modernajām tehnoloģijām. Mums, mums ir īpašas atbalsta programmas, uh, pētniecības jomā, piemēram, programma apvārsnis 2020 ir paredzēts sniegt finansējumu tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu piekļūt visjaunākajām tehnoloģijām. Tālāk jautājums par sajūza uh, sistēmas uzticamību ir e, izšķiroši svarīgs, un pirms mums nav skaidrs, kāda šī situācija ir, un nav Krievu puse mm, uzņēmusies saistības e, labot šīs kļūmes, un pirms nav īsti skaidrs šī incidenta cēlonis komisijai būs grūti turpināt šo programmu, kā tas bija iecerēts. Bet, kā jau es teicu, pagātnē Sojus sistēma ir vienmēr darbojusies ļoti labi. Un Krievija sadarbojas ļoti konstruktīvi ar mums. Un es domāju, ka esmu pārliecināts, ka varēsim uh, rast uh, pamatu turpmākai sadarbībai arī izmantojot sojūz. Bet mēs vienmēr esam veikuši arī pretpasākums un mums uh, būs arī Eiropas palaišanas sistēmas pieejams, tiks adaptēta um, Ariane 5 raķete. Tālāk runājot par uh, investīcijām labvēlīgas vides radīšanu, protams, nepietiek tikai nodrošināt piekļuvi finansējumam, bet ir jāveicina uzņēmēji darbībai labvēlīgas vides uh, izveide. Un uh, Tā šajā jomā ir ļoti svarīga arī kvalitatīva likumdošana, administratīvās logas samazināšana un labi strādājoša nacionālā administrācija. Arī Eiropas līmenī daudz ko var darīt, tā skaitā refit programmas ietveros, bet šie pasākumi ir jādara, jāveic tikpat lielā mērā arī nacionālā līmenī. Man ļoti labi, ka jūs pieminējāt arī struktūru fondus uh, kā inovāciju stimulējošu instrumentu. Jā, tiešām struktūru fondus ir paredzēts finansējums inovāciju veicināšanai un tiks izveidots monitoringa uh, tāda struktūra, lai uh, pārbaudītu, kā dalību valsts izmanto šos fondus inovācijām. Priekšsēdētājs. Priekš uh, jautājums no zāles, uh, vai mēs tiešām izvērtējam, cik efektīvi tiek izmantoti līdzekļi inovācijās un ko reāli mēs no tā iegūstam. Komisārs, jā, tiešām ir uh, uh, tāds, uh, tāds ietvars, kurā mēs izvērtējam šo efektivitāti, un pēc tā mēs vēl arī strādājam. Koborn kungu uzdotais jautājums. Ne, Galileo nav iecerēts, ka persona elektronisko automašīnu izsekošanas sistēma, tā tiešām, tas tiešām būtu Eiropas pilsoņu privātās dzīves ierobežojums. Jā, es esmu tiešām bijis diplomāts, bet es esmu strādājis piecus gadus, kā Itālijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā, bet es par to nekaunos. Es nekaunos par to, ka pārstāvu rūpniecības intereses. Es daru eh, visu, kas ir manos spēkos, lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu. Un eh, tagad atbilde vēl eh, Grifinas kundzei jūs jautājāt par mikro uzņēmumiem, jā, mēs vēlā, vēlamies atbalstīt mikro uzņēmumus, tam arī ir piekļuve mūsu programmai Kosme līdz tekus maziem vidējiem uzņēmumiem. Tātad šī programma ir pieejama arī mikro uzņēmumiem, tālāk par sievietēm uzņēmēja darbībā. Jā, mēs arī pie šā jautājuma strādājam Uh, uzņēmēju darbības atbalsta programmas ietvaros Eiropas Savienībā. Un noslēguma komentāri jau tā priekšsēdētājs. Paldies, komisāra kungs! Par to, ka jūs uh, runājat par mazo video uzņēmumu atbalstu un par kosmosa uh, industrijas attīstību, un jūs, mēs redzam, ar lielu deksmi strādājat pie visiem šiem jautājumiem. Jums ir vēl priekšā vairākas nedēļas šai amatā. Jūs varēsiet vēl darboties, un varbūt mēs vēl reiz tiksimies, un vēl mums būs iespēja apspriest šos jautājumus. Liels paldies!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 tikšanās ar komisāru Ettingeru, kurš ir Eiropas komisijas viceprezidents. Viņš atrodas parlamenta ēkā un ieradīsies pie mums pēc pāris minūtēm. Lūdzu, pagaidīsim īsu brīdi uh, komisāra ierašanos. Uh, good afternoon once again. Labdien, vēlreiz. Man bija jāpalīdz viceprezidentam Otingeram atvadīties no visiem sarunu partneriem šeit koridorī, jo tik daudz cilvēku gribēja ar viņu apspriesties, ka, ka viņš nedaudz aizkavējies. Tādēļ ir Un tagad pārējām pie mūsu nākamā darba kārtības punkta - piegāžu drošība un energoefektivitāte. Sveicam mūsu vidū Ginteru Ettingeru, komisijas viceprezidentu un um, komisāru, kurš ir atbildīgs par enerģijas politiku. Mūsu rīcībā ir 75 minūtes, bet ar tām noteikti būs par maz tik dziļai un visaptverošai diskusijai. Es gribu jūs informēt par komisijas uh, priekšlikumiem, kas ir ļoti svarīgi runājot par enerģijas piegādes drošības stratēģiju un arī paziņojums, kas uh, publicēts jūlijā par energoefektivitāti. Krīze Ukrainā mums tiešām ļoti dramatiskā veidā atgādina, ka enerģijas piegādes drošība Eiropas Savienībai ir aktuāla. Tas ir izaicinājums visai. Eiropai, un mēs atceramies komisāru kungs, viceprezidentu kungs, kas stājoties šajā amatā, jūs apsolījāt, ka mainīsiet enerģētikas jautājumus, padarot tos par vis Eiropas jautājumiem, un ka tie būs arī svarīgs elements mūsu ārpolitikā jūs esat piedalījies nopietnās svarīgās sarunās arī tā skaitā par gāzes cenām ar Krieviju un par piegādes saistībām ar citām valstīm, arī par uh, nesamaksātajiem rēķiniem. Uh, vakar mēs tikāmies Kijevā arī ar premjerministru Jaceņuku un astoņiem uh, kaimiņu valstu ministriem runājot par energoapgādes eh, nodrošināšanu nākotnē, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, un piedalījās arī atbilstošais Itālijas ministrs, kurš pārstāv Eiropas Savienības prezidentūru, un mēs apspriedām visus jautājumus. Un mums eh, jūs nācāt klajā arī ar ļoti būtiskiem paziņojumiem par eh, enerģijas piegādes drošību, tātad par lēmumiem, ko ir pieņēmuši ministri. Daudz kas ir noticis pēdējā laikā šajā jomā, runājot par enerģijas piegādes drošību un energoefektivitāti. efektivitāti Tātad daudz, kas ir uh, panākts, ir tīpaši pēdējo piecu gadu laikā. Tādēļ vēlos vēlreiz jūs sveikt, viceprezident kungs, mūsu vidū, un es uh, gribētu jūs lūgt, uh, nu, teikt tādu ievadrūnu, varbūt kāds desmit minūtes gāru. Priekšsēdētāji kungs godātā dāmas, kungi, deputāti, deputātas, paldies, ka uzaicinājāt mani. Nu, paldies arī par, manuprāt, ļoti konstruktīvo sadarbību, kas mums bijusi ar ITRA komiteju visos enerģētikas jautājumos, gan ar maniem, manu biroju, gan manu pašu. Buzekungs novēlu jums jaunos pienākumos veiksmi. Esmu ieinteresēts labas un ciešas sadarbības turpināšanā ar jūsu komiteju. Kolēģis Levandovski un Tajānī, man bijušie komisāri, kad draugi. Mums ir gadiem ilgas saiknes. Šeit ir runa par enerģētikas tālāku eiropeizāciju. Ne visus uzdevumus var atrisināt eiropeiski. Bet energo e, infrastruktūra un energoapgādes drošība, iekšējās e, tirgus pabeigšana, energoresursu cenas, tas viss tiek 28 reizes fragmentēti, ies sliktāk nekā, ja tas tiks darīts Eiropas līmenī kopā. Energopolitikas, e eiropeizācija, tā ir jāpaliek kā komisijas darba uzdevumam. Esam jau vairāk soļu spēruši pareizajā virzienā. Trešā iekšējā tirgus pakete ir īstenot kopā ar dalību valstīm. Esam TSO un regulātoriem kopēji radījuši plānojumu tīkliem, elektrotīkliem un gāzes apgādes cauruļvadiem pāri robežām. Un tas tuvākajos gados ir plānots arī īstenot. Tad pirmie iepirkumi jau būs līdz gada beigām, zinām. Saraksts ar projektiem jau tiek pabeigts. Tie tos uzsāks īstenot mazāk kā pēc gada. Esmu pārliecināts, ka tas būs sekmīgi. Norvēģija, Alžīrija, Krieviju, koridoru atvēršanu uz Azerbaidžānu. Tas nozīmē, ka ar kopīgu, vienotu enerģētikas, kaimiņa attiecību, ārpolitiku mums ir prioritāte. Jo savādāk katrs pats par sevi. Nākam pirmdien jūs to skatīsiet, kā tematu, ka digitāla izaicinājuma, digitāla infrastruktūra, regulējums, standarti, datu aizsardzība, datu izmantošana, pakaļdzīšanās silikona ielējai vienoti var izdoties, nevis 28 fragmentētās versijās. Ievēlot jaunu komisiju, esiet ieinteresēti vienotā ārējā politikā un sadarbībā digitālais ekonomikas mērķu izpildē un turpinot iesākt to vēl nākamajos gados. Padomē oktobrī divi galvenie jautājumi, kas šobrīd joprojām ir aktuāli. Pirmkārt, komisijas stratēģija 2000 30 gadam. 20, 20, 20 mērķi un CO2 mērķi ir būtiskākās sastāvdaļas mūsu klimata pārmaiņu un enerģetikas stratēģijā. Šie 3, 20, 20, 20 mērķi joprojām ir spēkā un tie tiks sasniegti. Joprojām mēs labi iekļaujamies laika grafikā. Tomēr nevienam citam uh, sektoram uh, nav nepieciešama tik daudz uh, plānošanas uz priekšu un drošību kā enerģētikai, ražošana, transportēšana, uzglabāšana, ieguldījuma efektivitāte. 2020. gads tas jau ir kā vakardienas vakars un 2030. kā rītdienas pēcpusdiena. Tas ir tūlīt pat jau klāt tuvākajos 6 līdz 9 mēnešos mums ir jālem par 2030. gadu mērķu sasniegšanu. Padome, cerams, oktobrē, oktobrī tam dos arī nepieciešamo atbalstu ministrs padomē. Es esmu apzināti izvēlējušies trīs mērķus. Bija daži, kas sacīja, ka viens eh, CO2 samazināšanas mērķis ir pietiekams Siltumnīca efekta gāzu samazināšanas mērķis ir pats svarīgākais, protams, bet kā tad ar jaunām tehnoloģijām, atjaunojumiem energoresursiem, piekrastes tehnoloģijām, CCS tehnoloģijām? Tur ir nepieciešama vairāk mērķi. Un kurš vēlas tērēt ne vairāk kā to, kas nepieciešams? Tam ir jānodrošina energoefektivitāte ēkās, rūpniecībā, transporta nozarē, budžetā paredzot attiecīgos līdzekļus. Tāpēc esam izlēmuši par labu 40% CO2 izmešu samazināšanu, 27% kā daļu, ko veido atjaunojama energoresursi, un 30% augstāka e, energoefektivitāte daļēji tika kritizēts, ka 27% e, atjaunojama energoresursi kopējā energobilancē ir pārāk mazs rādītājs, bet es vēlos norādīt, ka pašreizējā direktīvā runa ir par 20% un par 10% mazāk. 10% transporta sektorā, 20% kopā. Tātad biodegviela, nedaudz e-mobilitāte, Bet biodegvielas gadījumā mēs zinām, par, kādu runa, par kādām problēmām ir runa. Un mēs esam samazinājuši šobrīd to. Ja nebūs tāds izrāviens otrajā, trešajā paudzē, bioenerģija, piemēram, no atkritumiem, no agrārās darbības pārpalikumiem, tad šo mērķu sasniegšana nav reāla. Un tie, kas vēlas tātad 20% sasniegt. Tātad šobrīd elektro sektorā 34% ir atjaunojamo energoresursu izmantošana elektro ražošanā. Tātad 2030. gadā 45% no elektrības Eiropas Savienībā tiks ražota no atjaunojumiem energoresursiem. 45%. Un tad Francijas draugi nozīmē maksimāli 55 atomenerģiju. Šobrīd 75%. Tas nozīmē 30% samazinājums. Tātad bija 20 atomelektrostacijas, jeb draugi Polijā. Tas nozīmē maksimums 55% no ogļu stacijām. Mūsu mērķi ir ļoti ambiciozi. Ja šie divi lielie elektrības tirgu, Francija un Polija, nu, tiek paskatīts pie, kā piemēra, protams, var skatīties arī Čehija, Rumānija vai cits valsts. Mēs balstāmies uz to, ka šie padomas nospraustie mēķi tiks akceptēti un tālāk ar direktīviem un komisijas priekšlikumam, tad un ar jūsu atbalstu, protams, stāsies spēkā. pēc krīzes un eh, tālāko karadarbības notikumiem Krievijā, Ukrainā, tad šiem jautājumiem ir īpašs svarīgums. Šeit ir vēl svarīgāk energoefektivitātes aspektu apsvērt. Tas ir kā pirmais stūrakmens mūsu Eiropas enerģētikas drošības stratēģijā mazāk izmantot enerģiju, taupīt, līdz ar to mazāk būs arī jāimportē. Mēs esam lielākais enerģijas resursu importētājs pasaulē, un krīzes situācijā tam ir vēl lielāka nozīmība. Otrakārt, mūsu stratēģijā kas e, tiks stādīt priekšā enerģētikas padomē 6. oktobrī, un tad es vai mans uh, aizstājies, tad nākamais komisārs turpinās strādāt pie šiem jautājumiem. Varu to jums apsolīt. Mēs zinām par šīm kopsakarīgām vairāk nekā jebkad agrāk. Mēs esam izstrādājuši stresa testus kopā ar dalību valstīm, kopā ar enerģetikas nozari, kopā ar pētniekiem. Jautājums ir par to, kā mums izvairīties no uh, krituma pieprasījumā. Šeit runa par fosiliem kurināmiem, oglēm, naftu, gāzi. Runāja par elektrības ražošanu. Gāze, protams, nozīmē arī siltumu mājasaimniecībām, tāpat arī sabiedriskajai infrastruktūrai. Oglēm tur ir mazāk loma. Ir funkcionējuši tirgus, pašu ražošana, transporta iespējas dažādas. Arī ar naftas tirgu viss ir kārtībā. 120 dienām mums pietiek nafta. Direktīva labi nostrādājas. Mums ir iespēja pa dzelzceļu, pa autoceļiem, pa ūdeni piegādāt. Mums ir dažādi avoti OPEC valstis, Krievija, Kanāda, Austrālija, Dienvidāfrika. Līdz ar to mums it kā problēma nav. Ir tikai viena problēma. Tas ir situācijā, ja Krievijas eh, krīzes eh, gadījumā nafta kļūst par sankciju instrumentu. Daudzas pārstrādes rūpnīcas eh, Eiropā ir pielāgotas Rosneft eh, naftas produktu pārstrādai. Bet, ja nafta nāks no Skotijas vai Saudās Arābijas, eh, vai citurienes nebūs iespējams attiecīgi ražot nepieciešamos naftas produktus. Tā ir atrisināma problēma, bet tomēr tā ir problēma. Līdzīgi ar gāzi. Jautājums, kā mēs varam nodrošināt piegādes drošību? Mēs esam apsvēruši un analizējuši ļaunākos iespējamos scenāriju. Kas būtu, ja? Tātad, kas būtu, ja Ukraina nespētu transportēt caur savai teritorijai gāzi? Kas būtu, ja cauri vados, kas iet cauri Ukraina, ir terorakta draudi, kaut kas tiek uzspridzināts, bet kas būtu, ja Ukraina nevēlētos transportēt gāzu uz Eiropu? Viss minētie scenāriji ir mazticami scenāriji, bet tomēr iespējami. Iespējamība lielākā nulle. Kas ir, ja Krievija nevēlsies piegādāt gāzi? Mēs izējam no tāda pieņēmuma, ka Krievija gāzi varbūt ar gāzes piegāžu apturēšanu var draudēt, bet neīstenos to. Kaut ko viņi darīs. Lai uh, parādītu, cik Ukraina ir slikta. Lai parādītu, ka Ukraina ir neusticams partneris. Četras dalību valstis nesaņem, dalību, nesaņem uh, Eh, gāzi no Krievijas. Portugāla, Spānija, Īrija un apvienotā karaliste. Apvienotā karaliste ir izstrādājusi plānu ceturtajai eh, Nord Stream caurvadu sistēmai. Tātad šobrīd tas ir apturēts jau. 18 dalību valstīm gāzes piegādes no Gazpromi veido no 10 līdz 80%, bet sešām dalību valstīm uh, ir 100% pie, piegāda un atkarība no Gazprom. Otrakārt, mūsu krātuves, kas uh, kopumā aptver 81 miljārdu kubikmetru gadā, tērējot 450 uh, miljārdus kubikmetrus un trešdaļu saražojot pašiem, apvienotā karalistē, Nīderlandē, Rumānijā, nedaudz Vācijā Vairāk kā 90% krātuvi ir pilns septembrī. Tās ir eh, tik pilns kā nekad iepriekš. Tā kā gāzes piegādes drošības eh, direktīva ir nostrādājusi, tās prasības ir īstenotas. Mēs eh, Nu, mācījāmies no 2009. gada janvāra eh, notikumiem. Šobrīd mēs esam eh, garantējuši to, ka ir iespējams mainīt eh, gāzes plūsmas virziens āruļvadā. Tas nozīmē, ka mēs varam no vienas dalību valsts uz citu novadīt gāzi. Bet šis process, kas ir piemēram Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, plānošana ir gatava. Mēs esam Baltijas e, starpsavienojumu izveidi e, finansējuši, jau vismaz lēmuši par finansējumu, bet mums ir jāuzmanās, lai šajā e, reģionā nerastos vairāk sašķirinātās gāzes termināli nekā tur ir iedzīvotāji. Uh, tad eh, Iga, Igaunijas, eh, Somijas cīņa par to, kur šis termināls atradīsies, un tas tāds sensitīvs jautājums. Par Norvēģiju. Mums ir kontakts ar viņiem. Norvēģija palielinās par 10%. 112 miljārdu kubikmetru, bet ne vairāk. Alžīrija mūsu partners. Dienvidu koridors tiek atvērts. Tas ir nodrošināts, bet 2019.20. gadā tur nekas neplūdīs. Un mums ir viena problēma, būtiska problēma, ka Krievijas gāze ir nemainīga, bet viņi to nemainīgi uztver arī kā politikas instrumentu. 170 dolāri par 1000 kubikmetriem. Citi maksā vairāk kā 400. Un Ukrainai tiek prasīts 485 dolāri pēc tam, ka Jankovičs atstāja valsti. Ukraina ir 500 mi miljārdi kubikmetru gadā gāzes tirgus, paši saražo 20 miljārdus kubikmetru. Mēs nepārtraukti uzturam kontakts ar viņiem, sazinamies, uzraugam situāciju. Ukraina nemainīgi ietur šo ražošanas apjomu 20 miljārdus. Tērē mazliet mazāk taupības pasākumu dēļ, recesijas, stagnācijas dēļ un atsevišķi eh, rūpniecības eh, infrastruktūra apturēšanas dēļ. Ukraina ir atbildīga arī par eh, gāzes apgādi Krimā. Tātad mēs zinām, ka Krievu kaimiņi domā, kā viņi vajadzības gadījumā energoresursus Krimu nogādās, nevis ar zaļiem cilvēkiem bez koridoru. Es ceru, ka viņi neķersies pie zaļo cilvēciņu metodas. Ukrainā mēs izmantojam arī apgriezto plūsmu, mēs eh, atvērām šo iespēju. Esmu pateicīgs šīm dalību valstīm, ka miljoniem kubikmetru katru dienu nonāk atpakaļ, bet Krievija pēdējos nedēļās tajās valstīs, kas to darīja, samazināja gāzes plūsmu šīm dalību valstīm. Tas neliels soda sankcijas no viņa puses. Cerams, ka mēs esam gatavi rīkoties un palīdzēt Ukrainā. Un noslēgumā teikšu pēdējās divas domas. Mūsu uzdevumu es saskatu tajā, ka energoapgādes drošība ir nepieciešama visiem iedzīvotājiem, infrastruktūrai un uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā. Tas ir jānodrošina arī ar pasākumiem, kas ir īstenojami. Bet 28 plus ir tā formula, kas ir jāizmanto. Gā, mums ir jādomā par Moldāviju, Serbiju, Rietumbalkāniem, Šveici un Ukraini. Tie ir tikpat svarīgi jautājumi. Tas būtu mūsu uzticamības apliecinājums. Cerams, ka sarunas turpināsies ar Krieviju un Ukrainu. Piektdiena ir nākamā kārta. Cerams, atradīsim risinājumu, ka Ukraina, neskaroties uz neapmaksātiem rēķiniem, var iepirkt vēl gāzi no Krieviju ar eh, Sarpniskā valodas fonda un Eiropas Savienības finansējumu, lai varētu uzkrāt vēl vairāk gāzi. Viņiem ir 31 miljārds. 17 šobrīd tur ir miljārdi kubikmetru, bet tas vēl nav pietiekams, un tad pat nerastos mēģinājums, tad, kad no Gazprom nenāk gāze, pat nebūtu uh, eh, situācijā, kad nepietiek paša gāzi, netiktu sākt zakt gāzi Tur, lai mūsu attiecības ar Ukrainu nepasliktinātos, lai nebūtu tā, ka Bulgārijai kāda val, vai kādai citai valstī partnerība ar Krieviju izrādītos tad pēkšņi svarīgāk nekā eh, mūsu sadarbība ar Ukrainu. Tas arī mūs nodarbinās tuvākā laikā. Paldies! Paldies komisijas priekšsēdētāju vietniekam. Un tagad, eh, kā jau ierasts, sāksim eh, pirmo jautājumu kārtu politiskajām grupām. Kariņa kungs EPP grupas vārdā divas minūtes katrai politiskajai grupai. Lūdzu, Kariņa kungs. Tātad eh, pēc tam, kad politiskās grupas būs uzdevusi jautājumus, ir pieteikusi 15 kolēģi. Paldies, prieksēdētāja kungs, paldies, Ettinger kungs. Es eh, tikai vēlējos pateikt, ka EPP grupa ir eh, pateicīga par to, ka pēdējo piecu gadu laikā mums ir bijusi tik auglīga sadarbība. Kad pirms pieciem gadiem jūs kļuvāt par komisāru, mums jau bija gāzes piegādes drošuma direktīva, un tagad eh, šo gadu laikā paveiktais ir novedis mūs daudz drošākā situācijā nekā līdz šim. Kādas tad lielākās briesmas? Krievija ir skaidri parādījusi, ka tā ir eh, daudz kas cits nekā uzticams partneris. Un eh, ņemot vērā pēdējo mēnešu notikumus, kā jūs raudzītos uz eh, to, ka Eiropas Savienībai būtu jāpazemina uh, siltumnīcas gāzu izmešu griesti. Piemēram, mūsu poļu draugi to it kā varbūt eh, ir pieprasījuši, jo tad eh, poļiem būtu jāatsakās no ogļu eh, termostacijām un jāpāriet uz gāzi, bet gāze savukārt viņiem nozīmē mm, importu no Krievijas, un tas ir nedrošība un arī lielāks cenas. Uh, Tātad, kā jūs raugāties uz šādu notikumu pavērsienu, tātad mums ir jāsamazina siltumnīcu gāzes, bet arī jānodrošina energo drošība dalību valstīs. Prieksēdēties paldies, Zoriņo, S&D grupas vārdā lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Komisāra kungs. Es eh, arī vēlētos uzteikt jūsu darbu pēdējos piecos gados. Mums ir bijusi ļoti laba sadarbība, bet vēlētos varbūt uzsvērt vienu punktu, kas it kā izskatās kolaterāls, un tomēr uzskatu, ka um, tas ir svarīgs visai Eiropai. Jūs esat smagi strādājis, lai palielinātu piemēram, Ibērijas pussalas pieslēgumu enerģētiskā ziņā visai Eiropai. Uh, jo mums tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai varbūt izpildītu tos mērķus, kas ir izvirzīti Eiropai, un jūs jau arī savās ievadvārdos to pieminējāt, ka energodrošība Eiropā ir ļoti svarīga. Bet tas nozīmē, ka Eiropai ir jābūt savienotai, vienotai. Mums ir nepieciešama visa Eiropas pieeja daudzos risinājumos un e, mums e, ir nepieciešama ne tikai ekonomiski vienota Eiropa, bet arī enerģētiski vienota Eiropa, un patreizajā situācijā tas ir īpaši svarīgi. Vēlētos pajautāt, vai šis process e, būs jūsu nākamā mandāta darba kārtībā? Un ja nē, tad es vēlētos novēlēt jums visu to labāko jūs turpmākajā karjerā. Priekšsēdētājs, paldies! Jatskevičs kungs, ECR grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Ja es vēlētos uzdot sekošo jautājumu komisāram, kāda ir plānotās izmaksas enerģijai ja mēs runājam par 25% mērķi, be, un kāds būtu izmaksas, ja mērķis būtu augstāks, teiksim, 30%. Kādas tad ir cenas? Vai tas ir rēķināts vidēji uz Eiropas Savienību, jeb atsevišķi uz dalību valstīm? Kā, kādā veidā uh, šī mērķu paaugstināšanā atstās ietekmi uz konkurētspēju. Un ekonomiskie modeļi, vai jūs esat paskatījušies, kādu ie, eh, ietekmi tie uh, atstās šiem augstākiem mērķiem? Klimata pārmaiņu jomā un energoefektivitātes jomā. Mums daudz lietas tur ir tādas filozofiskas un mazāk pragmatiskas. Tas nozīmē, ka kopumā mēs vēlētos vadošo lomu klimata pārmaiņās, glābt pasaulī, uzņemties līdera lomu, atbildību. Bet tāpat laikā mums uh, vajadzētu atcerēties, ka mēs ieviešam paši pret sevi restriktīvas, ierobežojušas normas, laikā, kad mums ir ļoti liels bezdarbs, ir īpaši jauniešu bezdarbs. Runājot par konkurētspēju, mums nevajadzētu koncentrēties uz pasaules glābšanu. Jā, mums par klimatu ir jādomā, bet daudzi iedzīvotāji Eiropā ir ļoti smagā finansiālā situācijā. Mums, mums ir jādara kaut kas, energoresursu cenas aug, Jautājums ir, ko darīt Francijai, ko darīt Polijai, tām valstīm, kas e, lielā apmērā izmanto kodolenerģiju un ogļu enerģiju, ja ir tik restriktīvas normas, kā mēs varam saglabāt savu konkurētspēju. E, Paldies! Paldies! Un tagad. Vēlētos jums pateikties arī par komentāriem. E, e, es aicinātu izteikties mazliet lēnāk savos komentāros, lai tulki varētu tikt līdz un pilnībā viss saturs arī tiktu nodots. Petersen kungs tālāk. Thank you, thank you. Paldies. Tiešām paldies e, komisāru kungam. Jā, protams, šī joma ir tāda, kur mums ir nepieciešama daudz lielāka sadarbība un nevis sadarbības samazināšanās. Arī parlamenta vēlēšana pirmsvēlēšana periodā, tad, ja nu nebija vienošanās, tad vismaz eiroskeptiķi partijas pat tās bija pārliecināts, ka šajā jomā mums ir vajadzīga sadarbība Eiropas līmenī. Ir nepieciešama lielāka koordinēšana nekā līdz šim. Uh, Un eh, tā ir zināmā mērā dilēma. No vienas puses mēs vēlamies palielināt energoavotu drošību, un otras puses eh, mums ir jārespektē arī katras atsevišķas dalību valsts prioritātes. Un vēlētos eh, šajā sakarībā dzirdēt jūs teikto. Ja mēs vēlamies veidot Eiropas Savienības energosavienību, lai arī kā mēs to saucam, nu vienalga, tad mums tur ir nepieciešama papildus Eiropas instrumenta koordinēšanai, daudz spēcīgāk nekā līdz šim. Un eh, ja šie krīze nebūs kā brīdinājuma zvans, tad es nezinu, kam tad vajadzētu sapurināt un pamodināt Eiropu, lai mēs kaut ko darītu. Un eh, varbūt eh, šobrīd konkrētāks jautājums, kurš ir saistīts ar uh, Eh, ar eh, vēja ģeneratoru parkiem jūrās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un tas arī mums varētu ļaut samazināt atkarību no ārējiem piegādātājiem. Šķiet, ka nav kopējas likumdošanas, kas darbotos Eiropā uz šādiem jūrās esošiem vēja ģeneratoru parkiem. Arī investīcija trūkums spēlē savu lomu, jo, protams, ja nav saregulēts likumdošanas līmenī šis jūru parku jautājums, tad neviens netaisās tur ieguldīt savu naudu. Tīras eh, enerģijas eh, avoti. Tas eh, arī noteikti mums ļauts izveidot energodrošumu. Paldies! Un tagad Siņik Jotis kungs nākamais go e vārdā. Paldies. Es. Uh... Ich werde Deutsch sprechen, um die Verständigung mit äh, dem. Paldies, es runāšu vāciski, lai labāk būtu saprašanās ar komisāru kungu. Man jāsaka, ka ka jūs esat veltījuši ļoti daudz enerģijas Ukrainas jautājumu risināšanai. Bet ar šīm nepatiesībām un puspatiesībām jūs esat radījusi draudus. Par skaitļiem kaut vai. Cik daudz eh, tiek importēts no eh, ārpus Eiropas. 541 miljārds kubikmetru. No tā no Krievijas federācijas veido 162 miljārdus kubikmetru. Caur Ukrainu imports ir 81 vai 82 miljārdi kubikmetru. No Norvēģijas 84,5 miljārdi. Tātad imports no Norvēģijas ir lielāks nekā tas, kas iet cauri Ukrainas teritorijai, runa ir pa Krievijas gāzi. Tagad mums atkal ir gāzes krīze. Mums jau bija gāzes krīze 2009. gadā. Es domāju, jūs atceraties. Bet man jāsaka, ka mūsu partneriem, Ukrainas partneriem un Krievijas partneriem neesam atvieglojuši saprašanos. Enerģētiskā krīze Ukrainā ir nenovēršama. Priekšsēdētājs pārtrauc. Paldies, jūsu laiks ir beidzies. Jā, paldies, paldies par jūsu jautājumu. Mēs neesam izmainījuši lietu kārtību, Jā, es atvainojos, zaļajiem bija jābūt pirms eh, Goe un tagad Klods Turmes. Komisāra kungs, paldies par to, ko jūs eh, sacījāt par mūsu iepriekšējo sadarbību piecu gadu laikā. Paldies, ka aktualizējat infrastruktūras jautājumu. Es atceros, ka mēs pirmoreiz tiekoties ar jums diskutējām par infrastruktūru un jūs uh, no, norādījāt eh, infrastruktūru kā vienu no tēmām, kur ir īpaši jāpiestrādā. Tur, kur varbūt man eh, nav tik daudz pozitīvu, kā sakām, ir efektivitātes ziņā. Jūs sacījāt, ka tas jums ir kā pienākums. Es eh, ceru, ka uh, Eh, jūs esat mainījuši savu domu un Ukrainas krīze to jums ir piespiedus darīt, ka efektivitāte ir būtiskākais eh, jautājums šobrīd Eiropā. Un paldies, ka jūs šobrīd ka pie piegādes drošības aspekta jūs eh, beidzot runājat par efektivitātes nepieciešamību. Jūs uzskatāt, ka jāpalēnina atjaunojumās enerģijas izmantošanas apjoma pieaugums, bet es tam nepiekrītu šobrīd situācija nav īpaši uzlabojušies kopš pirmās klimata paketes pieņemšanas. Kāpēc šajā krīzes apstākļos mums ir jāsamazina atjaunojumās enerģijas ražošana, ja tā šobrīd ir lētāk nekā tā ir bijusi agrāk? It īpaši šobrīd, kad mēs esam krīzes situācijā. To es gribēju jums pajautāt. Mēs esam ar jums vairāk kārt strīdējušies par to, vai tas ir labākais veids konkurētspējai Eiropā un iekšējiem tirgumam šobrīd sniegt valsts atbalstu uh, atomelektrostacijas celšanai vairāk kā 35 gadu ilgumā pilni, ar pilnību inflācijas izlīdzinājumu un papildus tam uh, vēl kā 10 miljārdu apjomā īpašu kredītu. Kādā veidā to var uh, savilkt kopā ar iekšējo tirgu, kas balstās uz efektivitāti? Un kā jūs personīgi pozicionēsiet savu nostāju tuvākās nedēļās? Paldies, un nākamais runātājs Tamburāno kungs EFDD grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un es e, nepiekrītu Turmes kungam, kurš uzdod tieši tādu pašu jautājumu kā es, bet e, kur tad ir mūsu līdzība? Tātad, ja kāds vēlas investēt, tad investoram ir jābūt e, drošībai. Presē mēs bieži vien redzam Un pavisam nesen arī par to tika uh, rakstīts, tātad, piemēram, Reiters to pieminēja. Almuņa ir apsolījis valsts atbalstu tiem uzņēmumiem, uh, valsts uzņēmumiem, kuri veidotu, uh, piemēram, tas attiecās uz Angliju, kurā tiktu veidots uh, jauns atbalsts uzņēmumiem, kur nodarbotos ar šo energodrošību. Izskatās, ka, lai to panāktu, valstī būs eh, jāatbalsta šis uzņēmums 50 gadus, bet eh, Eiropā ir direktīva no 2011. līdz 2020. gadam. Tā ir likumdošana, kur pieņēmusi komisija pati. Tātad, kā jūs eh, tulkotu šāda atbalsta piemērotību Eiropas noteikumiem. Visiem noteikumi ir vienādi. Un vai jūs varat tiešām apliecināt, ka presē nopublicētās ziņas ir patiesas? Un eh, vai nākotnē ieguldījumi atjaunīgajos energoresursos tiešām tiks valsts atbalstīti? vai valsts atbalsts kodola enerģijas ražotājiem turpināsies. Paldies, un pēdējais eh, jautājumu uzdevējs pirmajā ir Šauhauser kungs, lūdzu. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs. Pirmais jautājums, vai jūs apstiprināt, ka valstīm kuras ir lielā mērā atkarīgas no Krievu gāzes piegādes, tuvākā nākotnē nav citu alternatīvu. Ja tā, tad kādēļ tiek uh, turpināta Ukrainas destabilizācija pretēji tām uh, vienošanām, kas bija panākta pirms valsts apvērsuma. Tā kā enerģija energoefektivitāte ir prioritāte jautājums, kā tā tiks finansēta. Mēs esam strādājuši pie tādas programmas izveides, kas paredzētu uh, finansējumu piešķiršanu energoefektivitātes uh, veicināšanai, Šo programmu izstrādāja Francijas, Itālijas un Spānijas valsts bankas, un varbūt šo programmu vajadzētu atkal atjaunot. Paldies, un tagad dodu vārdu priek komisijas priekšstādātāja vietniekam atbildēm. Lūdzu. Energoefektivitāte pamatā ir saistīta ar ēkām. 40% no energopatēriņa ir tieši ēkām. Lielākā daļa ēku Eiropā ir novecojuši, jautājums, kā mēs varam padarīt šīs ēkas energoefektīvākas. Jaunajā budžetā, par kur jūs lēmāt, struktūra programmās ir paredzēti vairāk kā jebkad agrāk līdzekļi ar mērķi uzlabot energoefektivitāti. Budžets, kur jūs kolēģis Levandovskis vēl sastādīja, iekļāva summas, kuras var izmantot dalību valsts reģionu. Mums ir tam instruments speciāls. Tā kā šeit bieži tiek runāts par finansējumu, es pieliešu mazliet ūdeni šai vīnā. Paskatīsimies, eh, ko sacīja pēdējais eh, no jautājumu, eh, jautātājiem no Francijas. D dažām valstīm ir 45%, Eh, līdzfinansējums tātad no 100 eiro visa darba, vērtība radīšanas, Eiropas pilsoņi nodod 50 eiro nodokļu nodevu veidā. No šiem 50 eiro, ko mūsu iedzīvotāji samaksā, 1 eiro aiz, nonāk Eiropas budžetā. Un 49 eiro nacionālās valstīs, komunās, reģionos, un tad domāt, es runāju par izaugsmu, nodarbinātību, infrastruktūru, ka Eiropas budžetam, Eiropas problēmas darba tirgu, konkurētspējā, infrastruktūrā var atrisināt ar saviem līdzekļiem, tas ir nepiemēroti. Uh, Nauda atrodas galvaspilsētās. Es varētu uzsaukt daudz, e, jā, ar Londonā, jā, arī Londonā, arī Aberdīnā, Edinburgā. Mēs varam varbūt dot impulsus, bet mēs neesam tie, kuru rokās ir sviras ar 130-140 miljārdu eiro budžetu. Mēs varam ļoti ierobežoti Eiropu nostādīt uz izaugsmas ceļu. Vai otrs piemērs, jau gadiem mēs runājam par 3% no IKP mērķa, kas būtu jātērē pētniecībai. Jo vairāk mēs runājam, jo mazāk mēs sasniedzam. Šobrīd stabili ir 2% un tiek mazināts vēl. Arī Eiropas budžets tiek griezt nost, to, to padomu saka, dalību valsts arī daudz mažāk daudz vairāk investīciju jomā, arī pētniecībā. Šis pļāpāšanas par uh, e, izaugsmi, nodarbinātību, ka tas jādara Briselē, tas ir jāizbeidz. Mēs tikai lieks, un viņi uzgriež muguru Eiropai. Un tā ir tikai daļa no tā, kas ir. Otra lieta. Kariņkungi jautājums. Es, es uzskatu, ka arī Polijā energoefektivitātei eh, ēkās var likt eh, lielu uzsvaru. Otrakārt, es uzskatu, ka tas ir loģiski, ka Polija nevēlas importēt vairāk gāzi no Krievijas. Līdz ar to jaunā energotermināļu atklāšana Polijā eh, ir svarīga, ar to viņi nonāks starptautiskā tirgu, arī līdzīgs pasākums Lietuvā decembrī. Polijas integrēšana centrāla Eiropas e, struktūrā ir svarīga, Ziemeļdienvidu savienojums, Baltijas jūras savienojums, vēl vairāk. Kaut arī tas tiek šeit daļai kritizēts, es tomēr uzskatu, ka tas ir pozitīvi, ka Polija vismaz ir uh, izdevies pētīt iespējas iedūt, iegūt slānekļa gāzi savā valstī. Tālāk par CCS. Arī tur ir sasniegts eh, tehnisks izrāviens. Es uzskatu, ka Polija pēc desmit gadiem nevis 85%, bet mazāk ogles izmantos elektrības ražošanai, bet vairāk kā 50% droši vien būs. Uh, energobilancē vēl ilgus gadus ogles daudzās dalībvalstīs spēlēs būtisku lomu. Visas ogles, kas netiek sadedzināts pie mums, tiks sadedzināts Indijā, Ķīnā vai Krievijā. Mūsu kompetence CCS palīdz klimata pārmaiņu apkarošanā, ja mēs uh, nedarbosimies eh, attiecībā uz oglēm, tad situācija pasaulē pasliktināsies. Nekā tad, ja mēs mētiecīgi samazinātu ogļu patēriņu, bet zinot, ka tās joprojām nu, spēlēs eh, pietiekami svarīgu lomu nākotnē. Connecting Europe. So, Eiropas Savienošana ir ļoti svarīga. 10% mērķis. Kopīgi interešu projektu saraksts ar 82 eh, projektiem Visām dalību valstīm ir plānas vismaz 10% no e, elektrības importēt no kaimiņu valstīm. Izņēmums, protams, ir Francija, Portugāla, Spānija. Turmans kungs. Spānijai, piemēram, ir bijušas milzīgas e, investīcijas saules enerģijā, Portugālē vēja enerģijā. Uh, ar ideju, ka viņi varēs transportēt elektroenerģiju uz Franciju un Vāciju, jo tas neiet, jo nav šis tīkls savienots. Turpinot izbūvēt Spānijā šos uh, instalācijas, tiks paz, uh, šis tēmas tiks samazināts. Bet Portugālei un Spānijai ja tiek uh, gaidīts, ka viņi nonāks savienotajā tirgū. Vidusjūrā un Atlantijas okeānā notiek darbs, bet Centrālā Eiropā tad ir jāzina, kaut vai Vācijā būs gatavi, nevis Švarcvaldē, bet ražot enerģiju, bet iepirkt uh, enerģiju, piemēram, no Spānijas vai cita lieta, atkal Vācijas piemērs. Vācijai joprojām nav nekāda savienojuma no Vācijas ziemeļiem uz Vācijas dienvidiem. Nav tāda savienojuma. Un vai tā vispār kādreiz tiks ieplānot un uzbūvēt, arī nav skaidrs. Vācijas ziemeļos netiek izmantots eh, pietiekams daudzums eh, saražotos enerģijas. Dienvidos tiek eh, vērts, tik vērts ciet atomu elektrostacijas. Un, protams, pieaug arī eh, apjoma, kas tiek iegūt no energoresursiem. Tas viss, protams, atstāja savu ietekmi uz energoresursu cenām. Un jūsējā partija šobrīd ir pie varas Luksemburgā. Un tas ir, Luksemburgā ir uh, tiešām sliktākais piemērs atjaunojumiem energoresursiem, un tas nav pieņemami, ka Luksemburga nepild savus mājas e, darbus, bet ierodas šeit Briselē un uzbruk Otingeram. Mēs tik piecus mēnešus esam pie varas, un mēs nevaram e, piecus mēnešus izlabot to, ko 15 gadus Junkers ir sastrādājis. Jā, bet šeit ir runa par jautājumu, kur var atjaunojumus energoresursus dabūt no citām valstīm, lai pašiem tas nebūtu jādara. Tagad jūs esat uzņēmuši šādu kursu. Tas ir jābeidz. Neesmu redzējis no jūsu valdības eh, sev uz galda nekādu plānu par atjaunojumu energoresursu iegūšanu. jārisina jautājums, kā mēs varam pabeigt darbu pie vienotā tirgus. 194. pāntā Lisabonas līgumā visi ierakstīts par eiropeizāciju. Tātad par tehniku tas eh, joprojām nav. Tas ir nacionālā atbildībā. valstu valdības lems par uh, to, vai un cik daudz izmantot kodolenerģiju vai ogaļenerģiju, un viņi no šīs kompetences neatteiksies. Un šeit es ieteiktu eiropeizēt pēc iespējas vairāk. 28 fragmentētas uh, sistēmas un tad vēl 28 rezerves mehānismi. Tas būtu absolūti pretējs rezultāts vienotajam tirgum, tas būtu daudz dārgāk ir pienācis laiks jūsu sasaukumu ietvaros, rezervas mehānismus un pārējo uz energoresursiem piešķirt īpašu izrāvienu. Jūs minēto skaidrs es vēlos daļēji koriģēt. Šobrīd vairs mēs netērējam 541, bet 450 miljārdus kubikmetrus. Trešdaļu saražojam paši, 300 miljārdus importējam. 162 kubikmetri no Krievijas, eh, tas ir ieskaitot Turciju. 130 nonāk Eiropas Savienībā. Un no tā 70 miljārdu caur Ukrainu. Vēl mazāk. Ticiet man, tie ir 70 miljārdi. Jā, bet šie 70 dažām valstīm ir izšķirušas. Jā, Portugālē tas varbūt nav svarīgi, bet Bulgārija simtprocentīgi no Ukrainas saņem uh, Krievijas gāzi. Slovākija tāpat. Tas nozīmē, ka dažās valstīs mums ir augsts riska līmenis, un attiecība Gazprom Ukraina ir ļoti svarīga Čehijai, Slovākijai, Ungārijai, Bulgārijai. Rietum Balkāniem, mūsu partneriem Serbijai. Un tas nav svarīgi īrijai un ierobežoti Vācijai. Un tā kā mūsu gāzes sistēmas nav kā ielu tīkls perfekti, tad maz jēga ir, ja Vācijā uh, ir gāze no Norvēģijas un Krātuvs, bet mēs nevaram dabūt viņu uz Bulgāriju. Tur jau tā problēma ir. Mēs strādājam pie tā, tas ir desmit gadu pasākums. Mēs nevarēsim ar pieejamiem līdzekļiem visu finansēt. Uh, kas viss ir saplānots šobrīd eh, kā kopīgi interešu projekts, bet tam vienkārši šobrīd trūks līdzekļu. Tad vēl bija jautājums. Es lasu avīzēs, jā, es redzēju, bija šī publikācija, es neesmu vēl iesaistīts pats. Es esmu diezgan atturīgs pret šo ideju. Jautājums ir par to, vai apvienotāji karalistei tiešām būtu gudri tik garantēt tik e, liels e, energoražošanas apjoms. Jā, tas radīs milzīgas izmaksas. No otras puses mums ir jāņem vērā arī tas, ka visas trīs politiskās grupas atbalsta šo tarifu plānu. Londonā par to nestrīdās. Man ir daži jautājumi par šo lietu. Vai tur ir runa tikai par vienu reaktoru, vai tas ir tikai sākums pieciem apvienotā karalistā, desmit citiem Ungārijā, Čehijā, Somijā? Un kā izskatīsies energobilance? Tātad, ja viens reaktors ir, nu tad var ar Skotijas vēja enerģiju to kompensēt. Uh, vai citiem mehānismiem. Bet jeb tas nozīmē, ka tas ir tikai sākums tiks būvēt vēl kodolreaktoru. Un noslēgumā. Tuvākajos eh, nedēļos dienas konsultācijās eh, būs jāpārbaud tas, vai ir nepieciešama 35 eh, gadi, vai ir nepieciešama tieši šī cena, tieši š, vai ir nepieciešama šī atkāps no iekšējā tirgus, ja, piemēram, jūras gultnes kabelis no uh, Holandes, Vai Skotijā, piemēram, nav pie, piekrasts vēja enerģijas projekti līdzvērtīgi. Es vēl neesmu pats iesaistīts. Ceru, ka atlikušajās iepriekšējās komisijas nedēļās vēl mani eh, tomēr iesaistīs. Paldies! Mums ir vēl 12 jautājumu uzdevēt gribētāji, tie ir kolēģi no dažādām politiskajām grupām. Minūte katram jautājumam. Mūdīkundze pirmā. Thank you. Paldies. Es eh, vēlējos turpināt tādā pašā garā, kā jau iepriekšēja runātāji par šo, eh, ko, par šo kodolu elektrostaciju apvienotajā karalistē. Bet eh, manu jautājumu jau it kā uzdev iepriekšējie, man to nezinot. Es tikai vēlējos izteikt komentāru par jūsu atbildi par šo būtisko lēmumu un tā laika termiņiem. Komisija pavisam drīz noliks savas pilnvaras, un šis kodola reaktors Anglijā ir ļoti svarīgs, apvienotajai karalistē ir ārkārtīgi svarīgs kā energo drošuma nodrošinātājs. Kādas garantijas jūs varat mums šorī, šobrīd pateikt vai šis lēmums tiks pieņemts līdz patreizējās komisijas pilnvaru termiņa beigām. Paldies Mūdī kundzei, nākamā runātāja Kirtun Dauling lūdzu. Paldies! Komisāra kungs, jūs tam pieskārāties, bet es vēlētos dzirdēt neansēkāk, neansētāk. Uh, CCS ir ļoti svarīga tehnoloģija un tā ir divējādi mērķi, tātad samazināt CO2 izmešus un arī energodrošība. Es esmu ļoti interesēta energointensīvos rūpniecībā. Manā vēlēšana iecirknī ir šis industriālais CCS padarīts par vienu no rūpnieciskajām stratēģijām. Varbūt problēma ir tāda, ka kā Eiropa, kura šobrīd ir bijusi vadošajos eh, posteņos šīs tehnoloģijas attīstībā visā pasaulē, šobrīd mēs sākam zaudēt šīs pozīcijas. Ko jūs varbūt ieteiktu nākamajai komisijai, kā pagriezt šo negatīvo vektoru un eh, tiešām eh, vairāk enerģijas un dzīvības iepūst Eiropas CCS? Nākamais Levandovska kungs. Frage, Labvakar, komisāra kungs, ar savu jautājumu es vēlos veidot tiltu starp e, Otingeru pagātni un nākotni, digitālo jomu un enerģētikas tirgu. Abi tirgi ir svarīgi Eiropai un abus var nosaukt par jaunceltnēm, jo tur darbs nav pabeigts. Jautājums ir tāds Vai tu redzi līdzības starp šiem abiem uz, uzdevumiem? Digitālais tirgus un enerģētikas tirgus abi ir fragmentēti, abi ir ievērojami interešu grupu spēļu lauciņš. Kāds ir tavs viedoklis? Uh, Paldies, uh, Balčītis kungs, lūdzu. Paldies! Iš tikrųjų, tai man labai gaila. Paldies, komisār kungs. Man žēl, ka jūs mainīsiet savu atbildības jomu un būsiet atbildīgi par citu. Bet, kā bijušais komisārs Levandovskis sacīja, arī šīs jauna atbildības joma būs ļoti svarīga. Par mūsu sadarbību pēdējo piecu gadu laikā es vēlētos par to īpaši pateikties jums. Tomēr daudz kas ir mainījies. Ir bijuši neplānoti notikumi Ukrainā. Un šī iemesla dēļ mēs esam spiesti mainīt savu pieju, tā skaitā energoapgādes jomā, energoapgādes drošības jautājumā. Mums nebūs stabilas energoresursu cenas, un to mēs arī nepanāksim tuvākajos desmit gados, līdz ar to mums arī plānošanas drošība nav. Krievijas prezidents Putins nesen pauda bažas par gāzes plūsmas apgriešanu. Viņa, viņa bažas bija juridiskas attiecībā uz gāzes piegādēm uz Ukrainu. Jautājums ir, vai mums nevajadzētu mainīt savu stratēģiju. Köszönöm a szót, elnök úr. 2006 óta sokat szorulunk itt. Görkungs, paldies. Kopš 2006. gada šī nav pirmā reize, kad mēs apspriežam šo tematu un atkal konstatējam, ka joprojām esam pakļaut šim riskam. Es nevēlētos kaut ko pārspīlēt, bet eh, komisija ir daudz darījusi, komisija ir strādājusi aktīvi, tāpat laikā jāatzīst, ka dalību valstīm ir ļoti daudz, kas darāms infrastruktūras jautājumā. Un tieši tādēļ vēlas uzdot šādu jautājumu. Obligāta uzkrājuma veidošana. Es nedomāju komerciālo, bet tā, kas ir kā obligāta veicama dalību valstīs attiecībā uz gāzi. Vai to varbūt var formulēt kā Eiropas stratēģiju? Paldies, tālāk Pīperkungs. Vai, ja tā tiešām ir, ka Bulgāri simtprocentīgā atkarīgi no Krievijas gāzi, ko tad mēs e, iegūsim ietaupot enerģiju Grieķijā vai Lielbritānijā? Tas mums nedos neko. Uh, ja mums nav šis vienotais tirgus ar certifikātu tirgošanu savstarpējo, kur mēs varam eh, stiprināt eh, savus eh, plusus un spēcīgās puses. Un ar 24 valstis no 28 nespēja īstenot direktīvā prasītos mērķus, bet CO2 mērķi tiek izpildīti. Tā jau mēs radām arī apjukumu dalību valstīs ar šādu paralēlu mērķu nospraušanu Es uzskatu, ka mums vajadzētu balstīties, uh, koncentrēties uz ietvaru nosacījumiem, iekšējā tirgus izveidi, kur mēs varam izmantot mūsu stiprās puses, lai samazinātu energoatkarību. Otra lieta, vai komisijā kāds ir pareiķinājis, ko tas nozīmētu, ja mums būtu spēcīgāks sarunu vešanas mandāts komisijai Eh, attiecībā uz energoresursu iepirkšanu, vai eh, tiek strādāts pie tā. Paldies tālāk, Blanka Lopes kungs. Mucha, mucha gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Viena no lielākajām problēmām Eiropas Savienībā e, nonāca visu skatu punktā, un to visu parādīja ļoti skaidri Ukrainas krīze. Eiropas Savienībai ir eh, jādara viss, lai nodrošinātu energodrošību. Eiropai tā tad eh, ir jānodrošina tāda energopiegādes eh, scenārija, kas ļautai būt daudz neatkarīgākai, piemēram, vajadzētu energo atjaunīgos resursus vairāk atbalstīt un arī vajadzētu būt lielākai saistībai starp dažādām valstīm. Mēs nedrīkstam būt vientuļa saļa, sala, sala ja pareizi sakot, arhipelāgs, kurā ir daudzas atsevišķas salas, kuras nav savā starpā savienotas. Mums ir jānodrošina energo piegādes drošība. Stratēģiski domājot par atjaunīgiem energoresursiem, tas eh, prasa varbūt vairāk piestrādāt. Komisārs teica, ka Spānija ir samazinājusi atjaunīgo energoresursu sadaļu, un tas ir šausminoši. Uh, Nākamais eh, Rībiga kungs lūdzu. Jā, paldies. Eh, paldies, ka izskaidrojāt eh, mērķus un skaitļus, ko, ko parāda, ko, ko palīdz sasniegt mērķu izpilde Un Francijas gadījumā mēs redzam, ko, no, ka tas nozīmē atteikšos daļai no kodola enerģijas, un tas Francijai rada lielas grūtības. 20% reindustrializācija, kas ir nospraust 2020. gadam, es uzskatu, ka 2030. Mēģ, e, gadam arī ir jānosprauž reindustrializācijas mērķa lielums ja mēs nenospraužam konkrētus mērķus un laika grafikus, tā no tā viss nekas arī nesanāks. Neesam izpildījuši arī Lisabonas mērķi. Kļūt par eh, zināšanām bagātāko un konkurētspējīgāko reģionu pasaulē. Mums ir nepieciešams skaidri nospaust eh, mērķi, un no, nu, tas ir svarīgi nodarbinātībai. Helmer, sorry. Paldies tālāk, Helmer kungs. Much, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies Ettinger kungam par jūsu ļoti um, labo prezentāciju. Problēma ir daudz, un eh, man tomēr šķiet, ka jūs savā runā mazāk pieskarāties pie risinājumiem. Uh, Vai Eiropa sasniegs savus mērķus, un šeit ir gan labā, gan arī sliktā ziņa. Sliktā ziņa ir tāda, ka Eiropa noteikti nesasniegs savus mērķus, un uh, labā ziņa ir tāda, ka tam jau nav arī nekādas nozīmes. Tas pats attiecās arī uz CAP eh, 20 konferenci Limā decembrī. Es esmu pārliecināta, pārliecināts, ka tā neko jauna mums klimats ziņā nenesīs, bet tam jau arī nav nekādas nozīmes. Es citēšu jūs, komisāra kungs, jūs teicāt, ka Eiropa nevar atļauties vienpusēju enerģijas vai klimata politiku. Ņemot vērā to, ka šī COP20 konferences būs izgāzusies, tas jau ir iepriekš paredzams, vai jūs tad atgriezīsieties Eiropas institūcijās un teiksiet, ka mēs vairāk neturpināsimies par šo ceļu, vai ko tad jūs piedāvāsiet? Un visbeidzot, Eiropas energotīrgus vai Eiropas energosavienības Savienība. Manai eh, partijai tas nav pieņemams un Lielbritānijas valdībai vēl mazāk. Priekšsēdētājs. Es atvainojos, ka es jūs mēģinu pārtraukt, bet mēs taču teicām vienu minūtu katram. Berners Kunde. Um, Herr Oettinger, ich habe noch eine Frage kurz zur... Oettinger, kungs, man ir pavisam īsts jautājums par energoefektivitāti. Par to jau daudz tika jautāts. Jūs pats sacījāt, ka cik tas ir svarīgi ar energoapgādes drošību Kāpēc tad jūs neesat augstāk prioritātam piešķīruši? Šeit taču nav runa tikai par ēku sil siltuma efektivitātes uzlabošanu. Mēs vēl dzirdējam, ka piecas, laikam, dalību valstis ir īstenojuši šo direktīvu pilnībā. Ko tad komisija ir darījusi, lai pārējās to īstenotu? Vai tiešām komisija ir kapitulējusi dalību valstu priekšā? Paldies! Grobarczyk kungs nākamais. Vodničonci, pani komisāžu, wspomniał pan. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, jūs uzrunājat ļoti svarīgas tēmas, trešā enerģētikas pakete, iekšējā tirgus pabeigšana enerģētikas jomā, tas jau ir pamats energoapgādes drošībai. Par to jūs arī diezgan daudz eh, izteicāties. Es augsti vērtēju jūsu darbu, par šo ambiciozo mēķu uzstādīšanu un arī veselo saprātu, ko jūs kā komisārs izmantojat. E, attiecībā uz to, kas noticis Vācijā. Kas tur īsti ar akcijām Opal ir noticis 100% akciju pārvēršana? Dalīkums lūdzu nākamā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Visu laiku mēs šeit runājam par to, cik svarīgi ir dažādot avotus, partnerus, maršrutus, dažādot, dažādot. Bet pāris reizes jūs pieminējāt tā saucamā dienvidu koridoru, kuram, manuprāt, būtu jākļūst par būtisku Eiropas stratēģijas sadaļu. Piemēram, Eiropadomas Marta samita secinājumos tika runāts par šādu iespēju vidusjūras teritorijā. Es uzskatu, ka Maltai tādajādi ģeostrateģiskais novietojums ir vienkārši perfekts. Kā jūs uzskatiet, kā vajadzētu attīstīt vidusjūras reģionā gāzes piegādes jautājumu un ko darīt Eiropas energodrošībai un kā veidot eiro vidusjūras eh, situācijas risinājumu un eh, varbūt, kad izveidot tiešām vidusjūrā gāzes ostu. Paldies, un pēdējā Spirakī kundze, lūdzu. You, is... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mans jautājums ir vienkāršas dabas. Ettinger kungs, vai komisija plāno papildus finansējumu piešķirt, eh, lai, import... lai importētu enerģiju Eiropai? Thank you very much. We don't have... Paldies. Varbūt jums ir īsi jautājums. Lāmsdors nu pat runāja pirms manis, un tagad es gribu uzdot jautājumu par vidusjūras reģionu. Šeit ir uh, jārunā par pasākumiem, kas absolūti nepieciešami, lai nodrošinātu energoapgādes drošību Eiropas Savienībā, ir nepieciešamas gāzes piegādes struktūras vidusjūras reģionam un nekādu projektu šobrīd nav, it īpaši austrumu pusē vidusjūras reģionam, kaut arī šeit ir lieli gāzes krājumi. Un jāsaka, kā runājot par Kīpras ekonomiku, uh, ir plānots veikt eksperimentālus urbumus, un es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta šie Kīpras centieni. Paldies, tagad es lūkšu mūsu viceprezidentu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem un veikt īsu kopsavilkumu. Dāmas un kungi, sašķirinātās gāzes e, termināļa izbeide ir svarīga mūsu infrastruktūras politikai. Tieši tādēļ mēs arī savā sarakstā likām vairākus projektus šajā jomā. Un šīs saraksts turpināsies pēc gada vēl. šobrīd nepiln 20. Mēs ceram, uh, ka šo terminālu skaits būs beigās 26, 27. Bet vienmēr tam jāiet kopā ar cauruļvadu izbūvu. Spānijā mēs arī ar ES atbalstu izbūvējām lielas uh, sašķinātās gāzes uh, termināļu jaudas, lai dabūtu cauruļvadu sistēmu uz Franciju jo savādāk šim terminālim nav jēga. Infrastruktūrai ir liels sakars ar nacionālo politiku. To es nesaku kritizējošu. Bet Francijā daudzus gadus pieturējās pie stratēģijas EDF monopols Francijā elektrībai, GDF e, monopols e, gāzes piegādēs. Līdz ar to mēs kā komisija esam centušies un arī panākuši progresu infrastruktūrā uh, un arī citās jomās šos monopols izbeigt, bet tas nav vienkārši. Esmu pārliecināts, ka mūsu plāņi, plāni īstenosies austrumi, vidusjūra, Tas ir svarīgi. Mēs eh, noturējām vairākas konferences, būs vēl. Izrēla vēlas 50-60% no iegūtā eksportēt. Varbūt pat gāze starp Palestīnu un Izrēlu kā savienojums varētu būt mierveicinošs faktors, jo Kipra arī jūs atceraties, ka jūs, ka bijat ministrs, jūs piešķīrāt izmēģinājumu projektu licences izpētēji. Tas, protams, ka izmēģinājumu projektos eh, daudz kas ir vēl neskaidrs, bet es eh, ceru, ka tas gan Kiprai, gan Eiropas Savienībai beigās dods, dos labumu. Mēs apzināti iesaistījām šajā reģionā Maltu, Grieķiju, Ziemeļāfrikas valstis. Un izšķirošais jautājums būs par to, kāda būs transporta infrastruktūra. Runāsim konkrēti. Vai mēs vēlamies caurvīvadus pa jūru, Izraela, Kipra vai Kipra Grieķija, vai sašķirinātās gāzes termināli, vai vēl konkrētāk, ko darītu Turcija? Cauruļvats no Kipras uz Turciju būtu lētāks un izmaksas ziņā izdevīgāks, bet es saprotu, kādas ir problēmas. Bet no Azerbaidžāns liela jaudas eh, tuvākajos gados caur Turciju, tālāk uz Grieķiju un eh, Itāliju. Tiek būvēts eh, jauns cauruļvats. Vai mēs, neskaroties visiem neatrisinātajiem juridiskajiem jautājumiem, izbūvēt šo caurvadu tīkli, iekļaujot Turciju, ja tas nav iespējams. Tur runa par miljārdiem, ko mēs varētu ietaupīt tā rezultātā. Jautājums pieredzējušam ministram Nikozijā, ko jums ko padomāt? Es labprāt izstrādātu šādu stratēģiju, palīdzētu to panākt, iekļaujot Turciju. Nu, iespējams, par to vajag padomāt. skaidrs, ka ir nepieciešams lēmums. Jums pēc dažiem gadiem Polijā ir jāaptur ogļu eh, šīs eh, elektrostācijas, jāizstāj tās ar kaut ko citu. Jums ir nepieciešama elektroražošanas eh, apjoma liela. Atlikt to visu būtu nepareizi, jo katrā ziņā tas jūsu energo bilancei un lēmumu īstenošanai tas viss ir ļoti aktuāli. Mēs jau gadu pārbaudam, un iespējams, ka vēl šī komisija pieņems šo lēmumu, jo tas būtu arī labāk. Nākamajai komisijai vajadzēs vēl pusgadu, lai tiktu īsti skaidrībā par visiem datiem. CCS tālāk. Es ceru, kad uh, Rotterdamā un eh, apvienotā karalistē šie divi projekti tiks īstenot. Uh, izmaksas nav mazas. Tā kā CO2 kvots ir, cenas ir zemas, dārgi pilotprojekti neatmaksājās. Šobrīd mums budžetā ir tas, ko, ko jūs mums piešķīrāt, viss, kas bija pētniecībai, un 2008. gada pro, programmas, to mēs visu tērējam, bet investori mums saka, ka joprojām viņi nevar gūt peļņu, ražojot elektrību ar CCS iesaistīšanu apvienotā karalista un Rotterdama ir pirmie, kas tuvojās realizācijas līmenim. Tad, kad es uzņēmos šos pienākumus, mums energoefektivitātes mērķis bija 20%, un nekas netika, nebija īstenošanas fāzē. Ar lielu piespiešanos. 2012. gada decembrī, spēcīgi iesaistoties vairākiem deputātiem un Dānijas prezidentūrai, panācām energoefektivitātes direktīvas pieņemšanu, bet jau toreiz pasākumi, kas tur bija iekļauti, tā knapi palīdzēja sasniegt 20%, drīzāk 17, 18, bet ne īsti sasniedzot vajadzīgos 20%. Dalība balsīs tagad ir īstenošana. Un pirms dažām nedēļām mēs arī brīdinājumu vēstules izsūtījām. Mēs brīdinām par pārkāpumu procedūras ierošināšanu jūnijā mēs prasījām e, šo normu izpildi, bet tas nav noticis. Demo, demokrātijā mēs nevaram darīt vairāk e, kā tas, kas rakstīts līgumā, bet tas, kas tur rakstīts, to mēs pildām. Uh, Arī Vācija, tā skaitā, ir saņēmusi no mums brīdinājumu vēstuli un ir apsolījusies tuvāko mēnešu laikā likt mums priekšā visaptarošu koncepciju. Man saka, ka mēs tuvojamies 19%. Mums ir laiks, ir 7 gadi tikai. Tātad rezultāts nav slikts. Mēs dzenamies pakaļ, eh, bet mūsu situācija diezgan cerīga. Un nepieciešams nospraust jaunu mēķi nākamajai desmitgadēji. Tālāk bija vēl viens jautājums. Strateģiski infrastruktūras pārdošana. BASF ir savas daļas krātuvēs un tīklos gāzes caurvē tīklos Vācijā pārdevuši savam partnerim, kam bija 50%. Tātad BASF no vienas puses, meitas uzņēmums 50% Vindeshal un 50% Gazprom. Tagad 100% Gazprom. Mēs to pārbaudījām no konkurences viedokļa. Tā kā tirgus eh, ietekmē bija eh, ne, nesvarīga, tad mēs to nevarējām apturēt. Tomēr mums ir jāuzdod jautājumu. Portugāla spiestu pārdot Ķīnai. Itālija pārdod daļas energotīklā. Arī pircējs Ķīna. Grieķija pērk sokaru. Eiropa dzīvo pāri savām spējām. Mēs esam spiesti izpārdot savu strateģisko infrastruktūru, un to īpašnieks ir Āzijā vai Krievijā. Nu, tas īsti nevar būt Eiropas strateģiskajās interesēs ja Eiropadome mums dotu lielāku tiesisko kompetenci, mēs varētu rīkoties. Bet šobrīd pret šādiem notikumiem esošā līguma ietvaros mēs neko īsti pasākt nevaram. Saņēmām no Gazprom eh, asu kritiku par gāzes plūsmas apgriešanu. Gāze no Slovākijas tika pārdot Ukrainai Tās ir Gazprom gāze, vismaz daļa no tā. Bet mūsu iekšējā tirgu un tiesību sistēmā ir tāds princips, ka īpašnieks izlem, ko viņš dara ar savu īpašumu. Vai viņš izmanto, uzkrāja vai pārdod tālāk. Un tā kā gāze tika nopirkta, samaksāta vienalga vai no Statoil, vai no holandiešiem, vai no Gazprom. Tā ir viņa brīvās tiesības uzkrāt šo gāzi pārdot Vācijai vai caur Slovākiju Ukrainai. Tā mūsu tiesību sistēma, mūsu īpašums. Mēs lēmjam, ko darīt. Krieviem tas nepatīk. Bet mums arī brīvi jāpasaka, tā nav jūsu darīšana. Ja Briselē kāds nopērk kastē ar Bordeaux, viņš to var izdzert, bet tas nav viņa pienākums. Viņš ir uzdāvināt to citam vai pārdot kādam uz Hamburgu. Vai par lietotājām mašīnām. Tāds pats piemērs. Par konkurētspējas eh, tiesībām, iekšējā tirgus tiesībām, Krievi ideāli pārzina mūsu tiesības, bet nepieņem tās. Bet dažas Eiropas valdības nezin Eh, tās un eh, piekrīt Krievu maldiem. Un tur ir zināma atšķirība tomēr. Un vēl viena pēdējā lieta. Kā apvienot eh, šo salīdzinājumu starp enerģētikas politiku un digitālo politiku? Infrastruktūras jomā ir daudz kopīgi liek. Ir liels pieprasījums, lai izveidotu plašu digitālo infrastruktūru un plašu savienoto enerģētisko infrastruktūru. Ir nepieciešami plaši standarti, lieli ieguldījumi. Otrakārt, energotehnikas jomā mums nav pieprasījuma trūkums, mums ražotāji lielākie un labākie pasaulē, datu apstrādes lauciņā vai digitālā piedāvājuma vai digitālo platformu jautājumā mēs gaismas gadus atpaliekam no amerikāņiem un no Āzijas vadošajām valstīm. Mums ir jādzenās pakaļ viņiem. Treškārt, enerģētika ir strateģisks faktors piegādes drošības un izmaksu jautājumā. Digitālajā lauciņā kompetence ir strateģiskais faktors. IA automobilu izstādes eh, atklāšanai nu, parādīja, ka Google, piemēram, cenšas auto būvēt vai loģistika, turismā, arī reāla ekonomikā, autobūvē. Mēs redzam, ka var rasties eh, tāda notikuma attīstība, kas nenāk mums par labu. Google lieta To visdrīzāk nepabeigs e, līdšanējā komisija. Jaunie komisāri būs par to atbildīgi. Tur vajadzētu ar lielāku kritiku un tikt ar to galā. Lai jums veicas un tad tiksimies pirmdienas vakarā. Thank you. Thank you very much. E. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, liels paldies viceprezidenta kungs par visām šīm diskusijām, kas notika šodien. Es gribu teikt, mēs varam būt vienisprāts vai nebūt vienisprāts ar uh, jūsu teikto, bet jūsu personiskā loma, viceprezidenta kungs, īstenojot visu Eiropas pieju enerģijas piegādes drošības jautājumiem vai arī uh, energoefektivitātes jautājumu vai vienotais tirgus. Šeit jūsu lomu nevar novērtēt par zemu. Un es gribētu tagad citēt uh, komisārs uh, viceprezidents Ettinger sēdē mūsu komisijā, komitejā, kopīgā sēdē ar vides komiteju, un viņš teica, turpmāko piecu gadu laikā es kopā ar jums gribu uh, veicināt enerģētikas politikas eiropeizāciju, un mums ir nepieciešama enerģētikas politikā paradigmas maiņa. Mēs varam būt vienisprāts vai nebūt vienisprāts, bet es jums pateicos par jūsu veikumu un vēlu panākumus turpmākajā darbā. Liels paldies! Our coordinators meeting So three... Tagad notiks koordinātoru sanāksme, pirms tās trīs minūšu pārtraukums, jo jums ir uh, varbūt tā lēnām, uh, nu,